Okay, friends. Uh, Godātie kolēģi, mēs sāksim mūsu otro sēdes sadaļu šodien, un es vēlētos sveikt mūsu paneļu diskusiju dalībniekus un, protams, visus deputātus, kur ir ieradušies. Šorīt no rīta mēs diskutējām par digitalizācijas tēmu un par to, kā digitalizācija maina mūsu ikdienas dzīvi, mūsu sabiedrību, darba tirgu. Un eh, šobrīd mēs eh, arī diskutējam par šo pašu tēmu - digitalizācija, darba vietas, eh, kuras tādā vai citādā desmitgadē ir tikušas aizvadītas prom no Eiropas, bet eh, mūsu patreizējais seminārs saucās Atgriešanās Eiropā - darba vietu pārcelšana atpakaļ uz Eiropu. Pirmajam došu vārdu Torresa kungam, kas ir starptautiskās darba organizācijas izpētes nodaļas direktors, un eh, jums ievadvārdiem apmēram 10-12 minūtes. Torres kungs, vārds jums lūdzu. Paldies, eh, un eh, jauka pēcpusdienu visiem! Man eh, tas ir ļoti liels gods eh, diskutēt ar jums eh, šo jautājumu, kas ir tāds jauns fenomens, un patiesībā pietiekam daudz faktuālas informācijas par to vēl nav, bet neatkarīgi no tā jautājums ir ļoti svarīgs. Tā tad darba vietu pārcelšanās uz Eiropu atpakaļ. Un savā prezentācijā vēlētos pieskarties pie galvenajiem momentiem par šo darba vietu pārcelšanos atpakaļ un pieminēšu iemeslus un pieminēšu arī sekas sekas, tātad vai tas ir labi vai slikti, kā to vērtēt un ko citi par to domā. Darba vietu pārcelšana atpakaļ uz Eiropu šobrīd ir jau fakts, un eh, tam ir divi, eh, divas dimensijas, tātad eh, darba vietas atgriežas atpakaļ valstī, no kuras tās bija aizgājušas, vai arī uz eh, jaunu vietu, uz jaunu reģionu blakus. Un šādi piemēri jau ir Nestle, piemēram, kura no Āfrikas pārceļ atpakaļ rūpnīcas darba vietas uz Eiropu, un līdzīgu situāciju mēs redzam arī Amerikas Savienotajās valstīs aiz okeāna. Tās ir tieši lielās starptautiskās kompānijas, kuras šobrīd jau pārceļas atpakaļ uz savu izcelsmes vietu. Kā jau teicu, nav viegli šo fenomenu tā nopēlēt, un mēs mēģinām apvienot un apkopot visus statistikas datus, bet mēģināšu varbūt šeit tā mazliet pieskarties e, vairākām diagrammām. Pirmā no tām - pieaugums e, pieaugums korelācijā par to, ka eh, šis darba vietas tātad atgriežas atpakaļ, bet eh, tā ir korelācija starp, eh, starp produktu, starp ražojumu un galīgo ražojumu. Tātad iespējams, ka um, gala ražojums vēl joprojām ir kaut kur citur, un tomēr starp ražojums vairs nē. Bet um, piemēram, ražošanas procesa sastāvdaļa, kura agrāk bija pārcelta prom no Eiropas, šobrīd ir atgriezusies Eiropā. Un tas varētu būt viens no rādītājiem, kas pierāda, ka ļoti daudzi spēlētāji vēlas atgriezties atpakaļ Eiropā. Cits kritērijs ir saistīts ar to cilvēku skaistu procentuāli, kuri piedalās šajā fenomenā, un varbūt visbūtiskākais globalizācijas kritērijs ir vērti, globālās vērtības maiņa. Un tas ir saistīts ar fragmentāciju ražošanas procesā, un to mēs redzam gan viena ražošanas procesa ietvaros un vienā valstī, gan pāri valstu robežām. Šis zilais, šī zilā līnija tā kā samazinās, uh, Tātad eh, cilvēku skaits, kuri piedalās šajā globālajā vērtības eh, izmaiņās, samazinās. Un atkal, protams, eh, tas tā kā neko pats par sevi nepierāda, bet tas varbūt vienīgi apstiprina ideju un pārliecību, ka ražošanas procesi, kuri agrāk bija pārcelti uz citām valstīm, varbūt joprojām tajos atrodas, bet kaut kāda ražošanas procesa daļa pārceļas atpakaļ uz Eiropu. Cita diagramma un interesants, interesants fenomens ir tiešie, tiešās investīcijas. Tātad mēs redzam plūsmu uz ārpus un plūsmu iekšpusē. Un eh, tiešā, tiešie ārvalstu investīcijas eh, tomēr pieaug. Un e, šobrīd šķiet, e, ka notiek tāda kā stabilizācija vai pat neliels samazinājums. Un e, tiešo investīciju skaits gan nauda, kas dodas, kas ir tā kā importēta vai eksportēta, paliek konstanta. Pirmo reizi daudzu gadu laikā tiešo investīciju apjoms Eiropā tātad pirmo reizi šis skaits tiešām investīcijām, kuras ieplūst Eiropā, ir lielāks nekā tiešām investīcijām, kuras izplūst no Eiropas. Mums pieejamie dati ir par 2012. gadu, Un tā tad šobrīd Eiropā ierodas vairāk investīciju, ja tā varētu teikt, nekā no Eiropas dodas ārā. Tas jau arī pats par sevi vēl neko nepierāda, un tomēr tas atkal varbūt apstiprina šo domu, ka uh, nauda atgriežas Eiropā. Iespējams, ka šī nauda atgriežas jau eksistējoša investīcija stiprināšanā un iespējams kaut kā jauna radīšanā. Un e, visbeidzot, kas apstiprina arī šo apsvērumu, ir e, mēs esam apsakojuši miljoniem biržā datētu kompāniju, Un eh, arī šeit eh, mēs redzam līdzīgu tendenci, ka iekšzemes eh, ieņēmumi pēdējos gados pieaug, tātad kas notiek? Ir arvien vairāk ražošanas aktivitāšu Eiropā, salīdzinot ar to, kas kādreiz notika ārpus Eiropas Savienības. Un, eh, protams, tas arī vēlreiz eh, varbūt atgādina to, ka mūsu ideja varētu būt pareiza, jo biržā datētās kompānijas Eiropas Savienības, Eiropas Savienības uzņēmumi atgriežas Eiropā. Un eh, man, protams, vēlētos vēlreiz uzsvērt, tas nav tāds galīgais pierādo, pierādījums Jā, darba vietas atgriežas Eiropā, bet mums vajadzētu makroekonomisku pētījumu datus un arī tieši uzņēmumu pierādījumu, lai mēs redzētu, vai makroekonomiski šāda tendence apstiprinās vai nē. Šeit eh, jūs arī redziet pēdējo gadu pieaugumu iekšzemes ieņēmumos. Un tagad eh, pētījumu, pētījumu dati. Makroekonomiskie pētījumi ir veikti konkrētos sektoros, visos ne. Eh, šķiet, ka eh, visbūtiskākā tendence ir kapitāla intensīvās nozarēs un netik daudz darbstundu intensīvās nozarēs, un to ir svarīgi atcerēties jo tas savukārt nozīmē, ka ja kāds ir investējis Ķīnā, piemēram, tad patiesībā notiek eh, nozarē, viens nozars ietvaros, piemēram, tehnoloģija intensīvās vai citās nozarēs, un eh, vairāk mēs šo tendenci novērojam lielos uzņēmumos nekā mazos. Un eh, to mēs varam secināt no makroekonomiskiem pētījumiem. Varbūt būtiskākais jautājums, ko vajadzētu uzdot, ir sekojoši, bet vispirms tāda atkāpe. Atgriešanās Eiropā notiek, bet manuprāt, visbūtiskākais, uz ko vajadzētu atbildēt, ir kāpēc jo kāpēc varētu ļaut veidot attiecīgas politika, attiecīgu politiku. Un kāpēc tā tad notiek atgriešanās? Viena no iespējām varētu būt, ka izmaksu atšķirības starp eh, ražošanu Ķīnā un eh, Eiropā samazinās. Tātad Ķīnā šīs izmaksas pieaug un Eiropā samazinās. Piemēram, Ķīnā e, iepriekšējā gadu desmitā par 20-50% pieauga darba spēka algas, strādājošo algas. Un eh, tāpēc eh, uzņēmumi jau sāk pārskatīt, vai vispār atmaksājas kaut ko pārcelt uz Ķīnu. Eh, nākamais - transporta izdevumu pieaugums, jo ir pieaugusi kā degvielu cenas, tā arī pašas pārvietošanas cenas. Un šeit eh, šajā diagramā ir redzams, eh, cik eh, daudz ir, pie, cik lielā mērā ir pieaugušas transportēšanas izmaksas. Un tas savukārt arī padara interesantu ražošanu, pietuvināt ražojumu pārdošanas un izmantošanas vietai. Tas būtu no izmaksu viedokļa raugoties, tātad izmaksas ir viens no faktoriem. Uh, un e, tas vēl ir jāsaslēdz kopā ar ļoti svarīgu apsvērumu, ka Eiropā vēl joprojām ir stabila, dinamiska vidusšķira, kurai ir pietiekami liels, e, liela pirktspēja, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Vidusšķira un pircēja ir Eiropā. Otrs e, pieprasījums. Eh, otrs ir saistīts ar būtiskāku faktoru jaunās tehnoloģijas un to attīstība. Jaunās tehnoloģijas um, arvien vairāk tā kā paģēra, lai ražošana notiktu pēc iespējas ātrāk un tuvāk pircējiem patērētājiem. Tas eh, ir ļoti svarīgi. Ja mēs ņemam vērā jaunās tehnoloģijas un to raž, ietekmu uz ražošanu, tad tas tiešām ir izšķiroši. Vēl kur jaunās tehnoloģijas spēlē jomu jaunu zināšanu radīšanu. Un uh, ir tādi uzņēmumi, kuri um, apsver atgriešanos Eiropā tikai dēļ, ka ir jāražo tuvu tai vietai, kurā vēl joprojām ir zināšanas. Un eh, vēl pēc mirkļa atgriezīšos pie politikas secinājumiem. Un pēdējais faktors, trešais, ir saistīts ar sociāliem aspektiem. Jo īpaši Eiropā, bet arī vispār pasaulē pieaug pārliecība, ka tieši strādājošo darba apstākļiem un sociālajām garantijām ir jābūt līmenī, lai cilvēki vēlētos ko pirkt, un tāpēc arī daudzi vēlas atgriezties Eiropā. Un tagad varbūt pie politikas. Vai atgriešanās Eiropā ir laba vai slikta? Būs jau tādi, kas uz to raudzīsies e, no pozitīvā rakursa, jo tas rada jaunas darba vietas un tieši augst, e, augstus ražošanas standartu darba vietas un tā tālāk. Bet e, ir tādi faktori, kuri varbūt būtu ar mīnuszīmi. Piemēram, at jaunatīstības valstu un strauji, strauji attīstošos valstu e, tirgus un situācija uz šo tendenci skatītos negatīvi. Tātad mums ir jāskatās aina kopumā. Un starptautiskais darba organizācijai arī, protams, ir jāskatās uz to, kas notiek jaunatīstības valstīs jo šajās valstīs noteikti ir jāizmanto arī kapitāla sniegtās iespējas un jauno tehnoloģiju iestājas, iespējas. Vispārēji raugoties, darba vieta atgriešanās Eiropā ir pozitīvi vērtējama un tomēr no jaunatīstības valstu un strauji attīstošos valstu viedokļa raugoties, varbūt tas nebūtu tik pozitīvi. Un, eh, protams, ka šīs valsts vēlētos piesaistīt jaunas investīcijas, bet, ja darba vieta atgriežas Eiropā, tas nebūs tik vienkārši. Tagad, eh, ko šāda atgriežana, darba vieta atgriešanās Eiropā varētu nest politikas jomai? Vispirms, politiķiem vajadzētu padomāt, kā izveidot Eiropu pievilcīgu investoriem Un eh, šeit jau varētu runāt un runāt. Protams, ik viena, darb, ik viena dalība valsts varētu darīt daudz, sakārtojot infrastru, infrastruktūru, uzlabojot to, uzlabojot izglītības sistēmu. Jo cilvēku eh, prasmes tiek novērtēts arvien augstāk un eh, to veicina arī jauno tehnoloģiju izmantošana. Nākamais. Uzturēt sociālo klimatu. Kāpēc uh, ir tik svarīgi sadarboties darbdevējiem, darbņēmējiem? Bet uh, raugoties, piemēram, no Latvijas Amerikas, šonakt dodos uz Ķīnu. Un uh, eh, visā šajās valstīs viņi vēlas stabilu uzņēmēja darbības klimatu. Tātad sistēma, kur darbotos tik labi un arī sociālā dialoga sistēma, no daudz viedokļu raugoties, daudziem viedokļiem raugoties, arī no investoru viedokļa, ir pozitīvs aspekts. Un um, digitālā darba kārtība un Junker investīcija plāns ir ļoti svarīgi pievilcības faktoru, jo tas arī padara Eiropu interesantāku. Un eh, savērt kopā šo Junker darba kārtību ar investīcijām būtu ļoti, ļoti svarīgi. Eh, protams, Eiropā investīcijas vēl nav pietiekama apjomā, ja mēs raugamies uz investīcijām kā procentu no IKP, tad tās vēl joprojām ir zem pirms krīzes līmeņa, tāpēc eh, Junker plāns ir tik ļoti svarīgs digitālā darba kārtība, Junkera plāns ļoti svarīgi aspekti. Mums vajag izmantot um, tos um, piesaistas moments, kas mums joprojām ir, piemēram, atjaunīgie energoresursi un interesanti energoavoti. Tas arī piesaista jaunas investīcijas un veicina darbiet atgriešanos. Ir arī citi aspekti, no kuriem vajadzētu izvairīties, jo tie nevienam par labu nenāk. Tā tad nevajag par visu vāru piesaistīt jaunas investīcijas un darba vietu atgriešanos. Viena no tādām būtu e, sociālā, sociālā, sociālo garantiju samazināšana, samazinot algas, ierobežojot strādājošo tiesības. Protams, un to es arī zinu, Eiropas parlaments e, nekad ne par ko tādu neiestāsies, bet jā, ir tādas balsts, kuras eh, kā investīcija piesaisti piedāvā šādu risinājumu. Protams, eh, visiem ir skaidrs, ka dinamiska sabiedrība, kurā eksistē ļoti plaša vidusšķīra, ir vislabākais modelis investīciju piesaistēji un produktivitātes celšanai. Šā iemesla dēļ eh, starptautiskie darba vietu standarti, e, kurus ir izstrādājusi e, starptautiskā darba organizācija, ir jāizpilda. Nākamais, ko nevajadzētu varbūt pa visu var ieviest, ir nodokļu konkurence, jo pastāv, protams, kārdinājums samazinot nodokļus, piesaistīt vairāk investīcijas. Empīriska pieredze rāda, ka tas e, patiesībā nedarbojās jo īstenībā investīcijas piesaist tieši izglītota sabiedrība un citi aspekti, tā kā nodokļu samazināšana, kā ilgspējīgs risinājums nedarbojas. Un visbeidzot, tagad, kad mēs diskutējam dažādas līgumas ar Amerikas Savienotajām valstīm, eh, nevajadzētu šajā līgumā ierakstīt eh, klauzulu, uh, kas investīcijas aizsargātu vairāk nekā nepieciešams. Jo tas, ka mēs pārmēr aizsargājam investīcijas, Es nezinu, vai šāda klauzula ir adekvāta, drīzāk vajadzētu runāt par plašu vidusšķiru un par tās konkurētspējas, un par konkurētspējas uzturēšanu. Es šķiet, ka es jau esmu pārsniedz desmit minūtes. Paldies! Thank you. Paldies. Tagad došu vārdu Toniem Kaldeira. Jūs esat Kaldeira Limited uh, um, izpilddirektors, direktora vietnieks un esat viens no pārstāvēsiet tā teikt piemēru no reālās dzīves. Lūdzu, paldies priekšādātāji. Tiešām es nāku no reālās dzīves Mēs esam mazs ražojošs uzņēmums, tas atrodas Liverpūlē, apvienotajā karalistē, un es gribu pastāstīt šodien šajā seminārā par to, kā, kāpēc mēs uzskatām, ka darba vietas jau tagad atgriežas Eiropā un domājam, ka šis process turpināsies. Savā prezentācijā es gribētu īsumā jūs iepazīstināt ar mūsu uzņēmumu un paskaidrošu, kāpēc mums ir izdevies uh, atgriezt darba vietas no Ķīnas Eiropā un pastāstīt deputātiem un delegātiem um, dažādus jautājumus no uzņēmēju perspektīvas varbūt eh, piedāvāšu arī jaunas idejas pārdomām. Mazliet informācija par uzņēmumu. Uzņēmums dibināts 91. gadā, mēs visai ātri izaugām, bijām tāds mazs uh, ražotājs, bet nu jau tagad esam visai liels pilvenu un mājas tekstila pārdevējs, esam viens no tirgus līderiem un 2003. gadā mūsu pozīcija jau bija ļoti stabila apvienotajā karalistē. 2005. 2003. gadā mēs piedalījāmies vairākās starptautiskās izstādēs, un uh, Ķīna iestājās Pasaules tirniecības organizācijā. Tās uh, pārdošanas cenas bija daudz mazākas nekā apvienoto, apvienotās karalistes ražošanas izmaksas un mēs nolēmām, ka vai nu mums jāiet uz Ķīnu, vai mēs cietīsim neveiksmi. Tāpēc atsvērām kopuzņēmumu Ķīnā un slēdzām vienu no divām ražotnēm, kas bija apvienotajā karalistē. Apvienotās karalistes ražotne tai izdevās izdzīvot, tā pārdzīvoja globalizāciju un konkurenci Mēs eh, apguvām tirgus, eh, piedāvājām augstas kvalitātes ražojumus, centāmies uzturēt kontaktus ar tirgu, ar patērētājiem. Eh, mums bija priekšrocības arī angļu valoda un biznesa kultūra. Tāpat um, piedalījāmies pēc iespējas vietējā biznesa attīstībā un atbalstīšanā. Un arī ražotne ASV uh, uh, vai uzņēmumu filiāli ASV pārdod ražojumus gan no Anglijas, gan no Ķīnas ražotnēm. 2007. gadā, 2008. gadā mēs sastāpāmies ar tādu lūzuma punktu, ja sākās jauna globalizācijas fāze, un mēs redzējām, ka cenas Ķīnā pieaug ātrāk nekā cenas rietumos un arī Eiropā. Līdz ar to Eiropa kļuva arvien konkurētspējīgāka. Tas ir ļoti būtisks uh, faktors, ko daudzi politiķi ir tā kā aizmirsuši vai vispār nav ņēmuši vērā. Uh, proti Eiropas pieaugošā konkurētspēja. Un te jūs redzat arī slaidus, kas to attēlo. Pirmajā ir attēlots tas, kā Ķīnā pieauga strādājošo darba algas desmit gadu laikā. Un jūs varat arī redzēt, ka kā renminbi grafiks ir at, attīstījies. Un Ķīnas ražojumi arī kļūst pamazām arvien dārgāki. Nākamais mūsu darba izmaksas salīdzinot ar Ķīnas darba izmaksas arī strauji pieauga un vienā no provincēm netālu no Šanhajas mēs redzam, ka par 400% salīdzinot desmit gadu laikā pieauga darbinieku ieņēmumi. 2003. 2014. gadā, 2003. Eh, un 2004. gadā Ķīnas darbinieki pelnīja tikai 10% no tā, ko pelnīja apvienotās karalistas strādājošie. Uh, Un jūs redzat kreisajā pusē grafikā, var redzēt Ķīnas ekonomikas attīstību un arī val to, cik ļoti ir pieaugušas algas. Pieaugums ir 240% starp 2000 un 2014 gadu, un šis pieaugums turpinās bet labajā pusē var redzēt apvienotās darba izmaksas vai vienas vienības darba izmaksas eiro zonā. Tātad Ķīnas strādājošie tagad nebūtu, nav vairs tāds lētais darba spēks, kā bija agrāk. Vēl citi būtiski faktori, kas ļāva mums nopelnīt. Tā ir tā saucamā relatīvā valūtas, relatīvais valūtas maiņas kurs, septiņos gados pa 34 gadiem samazinājās eiro, RMB, un kombinējot vairākus šos atslēgas faktorus, var redzēt, ka, ka šī tendence tomēr apliecina to, ka Eiropas konkurētspēja ir visai izteikta. Ko mēs darījām? Mēs reaģējām uz norisēm tirgū, mēs samazinājām mūsu ražotni Ķīnā, tā ir tagad daudz mazāka nekā bija, un pārcēlām darba vietas vismaz daļu no tām atpakaļ uz apvienoto karalisti. Un mēs, mūs, mēs tā teikt, ejam plašumā Anglijā, bet samazinām ražošanu Ķīnā. Mums ir virkne klientu, kuriem mums ir daži no mums, daži no klientiem vēlas uh, saņemt ražojumus, kas būtu ražoti tieši Liverpūlē. Un būtībā var teikt, ka šī tendence ir visai vispārīga. Darba vietas atgriežas Eiropā. Uh, Es eh, vēl piedāvāšu jums pārdomām vairākus jautājumus. Pirmkārt, jauda. Daudzās valstīs ražošanas jauda ir zaudēta, jo darba vietas aizgāja uz austrumu valstīm. Protams, ka nav viegli šo jaudu atkal atjaunot. Un kā es jau, kā jau tika teikt, arī prasmes iemaņas ir gājušas zudībā šī procesa gaitā. Tāpat piegādas ķēde Ķīnas šis klastera modelis ir uzskatāms par visai efektīvu un vietējās piegādes ķēdes ir daudz zaudējušas rietuma Eiropā, tās ir tās ir gājušas zudībā arī, un tas ir izskaidrojams daļēji arī ar finanšu krīzi, un finanšu krīzes laikā bankas īpaši nevēlējās piešķirt kredītus spilvenu ražotājiem Eiropā. Tas neizklausījās īpaši pievilcīgi. Bet tagad ar, es gribu vērsties pie jums, kas atrodaties zālē. Kā, kādu manifestu mēs varētu formulēt, kā palīdzēt Eiropas politiķiem rīkoties tā, lai darba vietas atgrieztos Eiropā, lai dibinātos mazi uzņēmumi un tie varētu saņemt atbalstu. Pirmais ir, ja mērķiem ir jābūt godkārīgiem un Eiropai un apvienotai karalistē jābūt labākajai, lab, vislabākajam biznesam, vislabvēlīgākajam reģionam pasaulē. Mums ir jābūt konkurētspējīgiem, mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs tādi būtu. Un runājot no politiskās perspektīvas, ir jāveido stabila biznesa vide, jābūt stabilam valsts finansējumam, jābūt pievilcīgai videi investīcijām un eh, attiecīgiem ir jābūt arī politiķu lēmumiem, jo bieži, kā sacīja Torres, kapitāla intensīvas darba vietas, eh, arī tām ir nepieciešams izredzes uz ilgtspējīgu attīstību ir jāveido vide, kas būtu labvēlīga biznesam, kā es sacīju, jāparāda uzņēmiem, ka ir vērts atgriezties dzimtenē un e, ir jāveido e, arī ilgtspējīgs nodokļu režīms, nodokļu likumdošana. Uh, Var izmantot, protams, arī reklāmas saukļus, cenšoties reklamēt savu valsti. Lielbritānija ir labs piemērs un ir arī Eiropas valstis, kas vēlētos savus uzņēmumus atgriezt varbūt uz citu, citā Eiropas valstī, un tas arī veicinās konkurenci iekšējā tirgū. Uh, politiķu rokās ir veidot, regulēt arī to, ko cilvēki gaida. Un, kā es jau teicu, mēs bieži esam dzirdējuši par to, ka Ķīnā viss ir lētāks, bet tagad vairs tā nav. Mēs daudzās jomās varam konkurēt ar Ķīnu. Un, uh, politiķiem, politiskajiem līderiem daudz biežāk par to ir jārunā un cilvēki ir jāinformē, ka ies, konkurēt ar Ķīnu ir iespējams. Tas saistīts gan ar uh, algām, gan arī ar to, ko ar visu, ko ir izraisījušas svārstības valūtas uh, maiņas kursos cenšoties atgriezt uzņēmumu uh, dzimtenē, politiķiem, iestādēm ir iespēja pārliecināt uzņēmējus, piedāvājot stimulus un, protams, tad pastāv izredzes arī atjaunot piegādes ķēdi un ieguvēji būs visi, būs ne tikai uh, atgriezies uzņēmums, būs arī vietas, darba vietas, kas radīsies uh, piesaistītos uzņēmumos, kas, ir, kas būs arī daļa no piegādes ķēdes. Parādīsies jaunas darba vietas pārvaldībā, menedžmentā, dizainā un citās jomās. Tā ka runa nav tikai par ražotņu atgriešanu Eiropā. To ir būtiski saprast. Vēl investīcijas ir būtiskas, lai bizness var attīstīties, infrastruktūras attīstība, prasmes, iemaņas un arī stimulu sistēmai vai struktūrai jābūt tādai, lai uzņēmumi varētu investēt un deviņas, deviņās no desmit reizēm Eiropas uzņēmumi labprāt darbotos, labprātāk darbotos Eiropā nekā kaut kur citur. Tas ir jāapzinās. Kas ir vēl jāsaprot? Iespējas uh, atgriezt darba vietas Eiropā ir milzīgas. Ja, uh, uh, ilgtermiņā turpināsies tendences, kādas šobrīd ir vērojamas uh, izmaksu attīstībā Ķīnā. Un kopumā es domāju, ka uh, nu, Ķīna kļūs arvien dārgāka gan uh, darba algu ziņā, gan ražošanas izmaksu ziņā. Kaldeirā ASV gadījumā gribu uzsvērt, ka TTIP Mēs priecāsimies, ka tas tiks pieņemts. Mēs esam uh, piedāvājuši savus uh, produktus pārdošanai ASV. Un ja mēs varēsim šo biznesu attīstīt bez liekiem šķēršļiem saskaņā ar transatlantiskās sadarbības līgumu, tas arī nāks par labu piegādes ķēdēji Eiropā. Un vēl vēl viens jautājums, ko es gribu piedāvāt pārdomām. Tas, kas šobrīd notiek, tas notiek gan manā valstī, gan manā uzņēmumā, bet jautājums paliek, vai jūs esat gatavi at atgriezt darba vietas Eiropā. Šo jautājumu ir vērts meklēt atbildi, jo tas jau notiek un tie, kas rīkosies visātrāk un visefektīvāk, visvairāk arī iegūs. Paldies! Jumisa Kaldeira. Paldies, Kaldeiras kungs! Tagad došu vārdu Manuēlam Garcijas Salgādo. Viņš uh, metāla, uh, metāla apstrādes profesionālās organizācijas uh, amatpersona. Muchas gracias, buenas tardes. Jā, paldies, paldies. Esmu ļoti iepriecināts, ka varu šeit uzstāties jūsu komitejā. Ļoti priecājos par to, ka es kā uh, Eiropas pilsonis uh, nodarbinātības lietu komitejā varu uzstāties. Un temats, par kuriem es gribu runāt un argumentu, kurus es izteikšu, ir uh, tieši pretēji tam, ko teicu tikko. Spānijā bija izstrādāta darba reforma. Tā tika uzspiest 2012. gadā, tā reformēja darba tirgu. To mm, izveidoja, izstrādāja Eiropas centrālā banka, un Eiropas uh, komisija to pieņēma. Taču gal galā, nu, sākums bija Eiropas centrālā banka. Valdība, kas šo programmu īstenoja, tā vienkārši nepildīja savus vēlēšanu solījumus. Nu, un tagad redzam šīs reformas ietekmi. Pastāstīšu par sekām. Mēs redzam, ka bija būtisks samazinājums to mm, skaitā, kas iemaksāja sociālās iemaksas kam bija darba vietas. Aptuveni 40 eh, tūkstoši darba vietu tika zaudētas, neskatoties uz to, ka tika eh, izstrādāta reforma. Var secināt, ka katra ceturtā darba vieta, kas Spānijā eksistē, uh, Tā ir, tas ir daļlaiks, daļlaiks, jo darba ņēmējiem nav nekāda cita iespēja. Un es, piemēram, domāju par jauniem cilvēkiem. Ceturdaļa visiem jauniem cilvēkiem ir daļa laika darba līguma, viņi strādā tikai pāris stundas dienā, 23% no visiem darba līgumiem ir šis daļlaiks šīs darba reformas laikā tika izpostītas uh, darba vietas ar um, plašākām tiesībām un tika šīs darba vietas aizvietotas ar sliktas kvalitātes darba vietām. Pakal papildus tam šie daļlaika darba vietu uh, līguma daudzums pieauga. Jūs redzat šeit tabulu un 61% no tiem, kas strādā daļu laiku, nedara to brīvprātīgi, bet tas eh, ir uzspiests solis. Tas ir darba, tas ir darba tirgus struktūras izmaiņu atspoguļojums Spānijā. 25% no darbņēmējiem Spānijā strādā ar daļu līgumiem, lai arī ļoti daudz darba vietu tika zaudēts darba tirgus reformas laikā 2012. gadā Redzam, ka šī ceturdaļa paliek darba līgumu uz daļu laiku. Bezdarbs sastāda 25%. Šeit tiek rēķināti aktīvie darba spējīgie iedzīvotāji, tie, kas ir darba spējīga vecumā, bet kuriem nav vecuma šī gada jūlijā 22,37% cilvēki, kas varētu strādāt, viņiem nav darba. Tas uh, noved pie darba nabadzības, kas nozīmē, ka cilvēki strādā, bet uh, mēneša beigās uh, viņiem nepaliek pietiekam daudz naudas, lai pat izdzīvot. Tas nozīmē, ka nabadzība ir būtiski pieaugusi. Mēs runājam par nabadzības kvotām, kas skar aptuveni 20% iedzīvotāju Spānijā. Jauniešu bezdarba līmenis ir vēl augstāks, tas ir augstākais um, nekā jebkad. Šī gada jūlijā tie bija gandrīz 50%, kam nebija darba, 49,2% precīzi. Un tie, kas ir jaunāki par 25 gadiem, ir bez darba. Nedrīkstam aizmirst to, ka a, uh, daudzi e, ir izceļojuši no jauniešiem uz Eiropas un citām valstīm. Tāpat arī jāsaka, ka ir bijuši daudz ieceļotāju Spānijā, kas eh, starp laikā ir atkal atgriezušies viņa izcelsmes valstīs. Ja mēs paraugamies uz eh, to, cik daudz cilvēku ir bez darba vienu vai divas gadus, tie ir apmēram divi miljoni cilvēki. Viņi nesaņem nekādas sociālās uh, sociālos pam, pabalstus, bezdarba pabalsts tika samazināts, ilgtermiņa bezdarbnieku o, skaits o, izskatāmajā laika posmā ir dubultojies. Tas nozīmē, ka šīs personas nonāk sociālā izstumtībā, jo šīm personām nav nekādas iespējas atgriezties darba tirgu. To jūs redzat šajā slaidnē tas ir cilvēku skaits procentos, kas nesaņem bezdarbnieku pabalstu un arī sociālie labumi un sociālās samaksas ir būtiski samazinājušās. To jūs arī redzat šeit šajos grafikos. Darba līgumiem bieži vien ir divu mēnešu vai pat zemā, īsāks termiņš un arī rūpniecības sektoros, kur pagātnē nebija nekādas grūtības, piemēram, ražošanā. Uh, lielākā daļa no stabilajām darba vietām tika radīts, un tās bija saistīts ar sociālajām tiesībām, sociālajām iemaksām. Un arī šeit um, konstatējam, ka aizvien vairāk ir um, darba vietu ar, ar zemes kvalitātes darba līgumiem. Un šeit nākamajā slaidnē mēs redzam, ka aptuveni 95% no rūpniecībā strādojošiem un 83% no līgumiem ir daļa līgumi. Proti pieaugums ir 6%, ir divi dažādi daļa laika līgumi, taču abiem ir jāsaka, abu kategoriju daļa laika līgumi ir būtiski pieauguši. Rūpniecībā mm, ir mm, līgumi, kas ir īsāk par 7%, tie bija tādi 7%, tagad 25%. 5 gadu laikā rēķinot. Šis skaits ir četras reizes pieaudzis. Nu, tas nozīmē, ka mm, darbs ir aizvien sarežģītāks un arī sezonālie darbi ir jāpiemina tā, piemēram, melnā pirmdiena kad uh, tika aptuveni 333 tūkstoši cilvēku tika atlaisti. Kādēļ tas tā notika? Slikts kvalitātes darba uh, līgumi, nav stabila ekonomikas modeļa, kas rada darba vietas, daļlaiks, īsta, uh, īstermiņa līguma un uh, arī uh, jaunas uh, formas. Uh, starps internetā, un šeit darbņēmēja tiesības, nu, būtībā absolūti netiek ievērotas. Piemēram, jums jāstrādā arī nedēļas nogalē. Ja tas tā turpināsies, tad būs absolūts haoss darba tirgu vēl vairāks nekā tagad. Kādas alternatīvas mēs varētu piedāvāt? Mēs domājam, ka šī situācija ir e, jāmaina. Mums ir nepieciešams Eiropas pāraugs. Eiropai jābūt sociālam modelim, konkurētspējīgai Eiropai ar labām darba vietām, bet nedrīkstam iesaistīties konkurencē ar algu samazinājumiem. Algas ir samazinājušās par 20% un vēl vairāk, un vienmēr būs tādas valsts un reģioni pasaulē, kas piedāvās vēl zemākas algas nekā mēs to Eiropā darām, nu, ja ne Bangladeša, tad Afganistāna vai kāda cita valsts, kādā citā pasaules daļā. Eiropas modelis jāsaglabo un uh, tam ir jābūt atšķirīgam. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama aktīva rūpniecības politika, ekonomikas politika. Mums ir vajadzīgas valsts un Eiropas politika, kas ir saskaņotas. Tas ir priekšlikums, ko mēs vienmēr esam atkā, atkārtojuši Eiropas parlamentam, to dara Eiropas arotbiedrības, un šajā Eiropas modelī jāievēro dažādi aspekti, nu, piemēram, vīdas rūpniecība jāspēcina, tīrās enerģijas eh, jāspēcina. Tāpat arī investīcijas pētniecībā, inovācijā un izaugsmē. Tāpat arī eh, investīcijas infrastruktūrā ir nozīmīgs jāveicina sociālais dialogs, kolektīvā līguma noslēgšana, jādomā par likumu un likumdošanas harmonizāciju par darba tirgu. Nu, nevar būt tā, ka vienā Mm, reģionu, vienā teritorijā ar vienu uh, malotu mums ir dažādi risinājumi. Un uh, darba ņēmēji, kas ir vienā ekonomikas un politiskajā telpā, saskars ar nelabvēlīgu situāciju. Ir nepieciešams investīcijas izglītībā, tālāk apmācībā. Mums jābūt paraugam, inovācijumā. Šādā veidā mēs varam izmantot Eiropas potenciālu kas mums ir, ja mēs izmainīsim mūsu modeli, mm, darba apstākļus padarīsim sliktākus, nebūs dialogu starp tarifu partneriem un samazināsies sociālais standārts, tad notiks tas, kas um, izpostīs Eiropas uh, pamata konkrētspējīgus uzņēmumus, uzņēmumus, kas uh, funkcionē, tiek konstatēts, ka uh, darba ņēmēji tiek plašāk iesaistīti, viņi strādā produktīvāk, labāk, uzlabo iedzīvotāju dzīves telpu. Darba ņēmējs iesaistās uzņēmumā, savā jomā viņš ir tikpat atbildīgs kā ģenerāldirektors, jo ar šo darbu viņš var uzturēt savu ģimeni un viņš apzinās to. Tas nozīmē, ka darba algas samazināšana noved pie nabadzīgiem darba ņēmējiem, tā nenoved pie ekonomikas izaugsme, netiek radīts jauns darba vietas, Un šādi mēs nevaram izveidot produktīvu ekonomiku. Mēs nevaram izveidot ekonomiku, kas padarītu sociālo un ekonomisko atvesaļošanu iespējamu. Nu, tie ir mūsu priekšlikumi Eiropai, jāspēr nozīmīgs solis, Junker plāns ir labs sākums, bet nav pietiekams. Eiropas sociālajiem modelim ir jātiek uh, veidotam balstoties uz uh, cilvēku labklājību, vienādiem uh, sociālajiem apstākļiem cilvēkiem jāgarantē mm, cieņpilna darba. Nevar būt tā, ka 25 vai 50% iedzīvotāji ir bez darba. Tie ir cilvēki, kas savas zināšanas dod sabiedrībai. Viņiem būtu jāizceļ Eiropas spēks. Tādēļ mums ir nepieciešams ieguldījums valsts ekonomikā. Paldies! Thank you very much for the... Paldies! Paldies par šiem ievadvārdiem! varbūt netik optimistiski, kā mēs iesākumā bijām cerējuši, bet pilnīgi noteikti e, reāls skatījums. Un redzēsim, kurp novedīs mūsu diskusijas. Ir deputāti, kuri ir pieteikušies e, kā runāt gribētāji, un pirmajai dod vārdu Marija Edvardam Martenam. Merci, Madame la Présidente, et merci. Paldies priekšsēdājas kundze un paldies um, runātājiem, kas uzstādās trīs um, dažādi vēstījumi par to, kas ir Eiropa šodien. Un katrā gadījumā, nu, pēdējais vēstījums, kādai Eiropai nevajadzētu būt. Un es ļoti um, gandarīts uzklausot pirmos divus uh, viedokļus kas um, diskutē ar mums par sociālo um, dialogu, kas rada um, bagātību. Tas ir jāpasvītro jo pēdējā laikā tas nav bijis pietiekami. Darba pasaules stigmatizācija ir bijusi liela, ir jābūt sociālai stabilitātei. Tas ir arī nozīmīgi, lai uzņēmumi mm, noenkuroties mūsu valstīs. Paldies, jūs ļoti labi, eh, nu kā lai saka, Eiropu pārstāvat eh, sociālo, fiskālo, ekonomikas eh, un arī pārdošanas aspekti izceļat fiskālā stabilitāte, ekonomiskā stabilitāte, un ja es būtu uzņēmuma vadītājs, nu, pēdiņās, tad tā būtu ideāla teritorija, kur investēt. Lai arī uh, bieži vien vēlams leipjas detaļās, un, diemžēl, mēs esam iekļuvuši lamatās, uh, ko daudz izliet, nu, proti, izaugsme, nu, tas svētākais. Uh, uh, ir saistīts tikai ar um, darba izmaksām. Paraugoties uz Spānijas piemēru, tika uh, samazināts uh, izpostīts darbu uh, darbņēmēju uh, ņēmējs. Bet par ko mēs runājam? Par kādu Spāniju? Par uh, finanšu bagāto vai pilsoņu strādājošo Spāniju? Es domāju, mūsu kolēģi to parāda. Uh, vairāk nekā 50% eh, jaunieši ir bezdarbnieki ar tādu situāciju. Nu, par to neesmu iepriecināts un nu, jā, skatoties, ka praktiski nu, uz pusi ir samazinājušies eh, veiksmīgi darba eh, procesi un citas statistikas skaļi to parāda. Mēs šādu attīstību neatbalstam un atbalstam uh, Mm, uz šī kolēģa viedokļa, kas uzstājās, ir jāstrādā atšķirīgi. Kaldērs kungs to teica no IT, e uzsvēra. Mums ir mūsu trumpi, Eiropa ir aizvien konkurētspējīgāka un neskatoties uz dažādiem nu, centieniem, izglītība turpinās. Tas ir ļoti nozīmīgi, tas tika pasvītrots. Tas ir mūsu kompetences kapitāls. Un otrādi Spānijas modelis Ja jūs runājat par eh, darba vietu kvalitātes samazināšanos, tad tā ir valsts un uzņēmumu izdzīvošanas jautājums eh, īstermiņa procesā. Ja jūs, jūs neatradīsiet kvalificētu eh, tehniķi, nu vienkārši tāpat, ja apmācība un darbietas tiks samazināts. Bet, nu, brūtībā tā ir investīcija krīze un jautājums par pieeju kredītiem un Eiropai jāizdara secinājumi par pēdējiem uh, krīzes gadiem, un mēs uh, virsamies uz protu atšu, ka atminu, tas nevar turpināties, to OET pārstāvis uh, uzsvēra. Protams, ka visas politikas ir uh, veicinā, iz, izpildīts, lai uh, drošinātu, pārapdrošinātu investīcijas arī ASV. Uh, Un tā ir pasaule, kurā tagad dzīvojam. Nu, tas nozīmē, ka visa politika, arī Junkara plāns, lai arī tas ir pareizā virzienā, ir, lai nodrošinātu investīcijas, ir nepieciešams viss garantijas, lai teikt, nāciet, investēt mums, jūs neriskējat neko kā dēļ, jo risks ir darbinieku pasauli, kas to pārņems, tie būs viņi, kam to uzkraus uz pleciem, kuriem samazinās sociālās tiesības un tā tālāk. Tas tā nevar turpināties. Paldies Kādērs kunga vēstījumam. Viņš teica, ka Eiropa būs aizvien konkurētspējīgāka, ja samazinās savas kompetences, tāpat arī apmācība, augstās tehnoloģijas. Mēs neesam pietiekami runājuši ļoti žēl par vidas Eiropu, klimatu, kas būs un jau ir aizvien vairāk konkurētspējas faktors. Domāju, ka tā pozīcija, kādu mēs mēģinam aizstāvēt, lai Eiropa izmantotu vidas eh, trumpjus, atjaunīgu enerģiju un citus, ir arī ļoti nozīmīgs faktors, lai palīdzētu eh, atgriezties daudzām rūpniecības eh, kompānijām. Paldies, paldies par tiem viedokļiem, ko pauda mūsu trīs eksperti. Paldies, un tagad Makintājas kundze no ECR grupas lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsādātājs kundze. Man eh, visas trīs prezentācijas šķita ļoti interesantas un eh, īpaši vēlētos pateikties eh, Tores kungam par statistikas uh, aspektiem, un kā jau viņš iezīmēja tādu varbūt nelielu pierādījumu, ka darba vietas atgriežas Eiropā. Jūs uzsvērāt to, ka Eiropā arvien vairāk tiek ražots, darba vietas atgriežas Eiropā, Eiropa piesaista investīcijas vairāk nekā tās aizplūst no Eiropas. Mani tas priecē ļoti lielā mērā. Un eh, no Tonija Kaldeiras dzirdētais mani īpaši priecēja viņa uzņēmuma panākumi un tas, ka viņš ir pārcēlis ražošanu atpakaļ uz Eiropu un patiesībā atpakaļ uz apvienoto karalisti. Un viņa manifests par to, ko vajadzētu darīt, ir ļoti interesants. Salgādo kungs, jūs mani savukārt padalījāt depresīvā garstāvoklī. Man ir žēl Spānijas, man ir žēl, ka Spānijā tā klājas, jo vismaz eh, manā eh, salā un manā reģionā mēs eh, redzam, ka darba vietas tiek radīts no jauna. Apvienotajā karalistē rekordliels nodarbināto skaits un man tiešām ir žēl dzirdēt, ka Spānijā situācija ir tik slikta. Manuprāt, tā tam nevajadzētu būt. Un, ja mēs izprastu to, cik svarīgi ir palīdzēt uzņēmējiem un uzņēmēju darbībai, ja mēs viņus nesavažotu ar birokrātijas šķēršļiem, tad vēl vairāk darba vietas atgrieztos Eiropā. Īpaši man patika komisijas vicepriekšsēdētāja Timerman teiktais. Viņš ir sociālists, es esmu konservatīva, un tomēr es viņam lielā mērā piekrītu. Piekrītu tam, ka labākai likumdošanai ir jākalpo tam, lai uzņēmēji tiešām varētu kaut ko radīt vai ražot, un nevis tikai aizpildītu formulārus. Atcerēsimies, Atcerēsimies stāstu par maiznieku, kuram vairāk laiks pagāja aizpildot dažādus formulārus nekā cepot maizīti. Un eh, varbūt, ka visi trīs runātāji varētu nedaudz pieskarties tam, kā labāka likumdošana varētu ļaut izpildīt visus šos mums svarīgos mērķus. Un vēl par jaunradi Mums, kā likumdevējiem, ārkārtīgi uzmanīgi ir jāizturas pret eh, inovācijas un jaunradas uzspiešanu. Piemēram, bieži vien mēs varbūt vēlamies pateikt, ko mēs gribam sasniegt, un nevis kādā veidā. Ja mēs pārāk sīki niansēsim, tad mēs neļaujam jaunradai attīstīties un plaukt. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi izmantot apvārsnes 2020 atvēlēto budžetu. Tur ir 80 miljārdi paredzēti piecu gadu laikā izmantot. Un eh, viens no apvārsnes 2020 pamatstūrakmeņiem ir tieši jaunradošas eh, pētniecības atbalsts. Un kā zinātnes pētījumi varētu palīdzēt eh, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo tieši inovācijas ļauj uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem. Un tad visticamākais darba vietas arī atgriezīsies Eiropā vēl vairāk. Es uzskatu, ka nākotne e, rādās gaiša, un es gribētu dzirdēt visi trīs speciālistu teikto par šiem manis uzdotajiem jautājumiem. Jā, saka priekšsēdētājs kundze, bet nākamajai dodu vārdu Jutai Steinrukas kundzei. Tātad. Pirmai dodu vārdu Steinrukas kundzei. Paldies! Vispirms paldies visiem, kas uzstājās, paldies, ka jūs veltījāt mums laiku, lai pastāstītu par šo tēmu. Es kopš es vispār strādāju un pirms es kļuvu par politiķi, es strādāju uzņēmumā un es arvien vairāk pieredzu, ka uzņēmumi aizgāja no Eiropas projām darba spēka izmaksu dēļ, lai apmestos Āzijā. Tagad no Āzijas šis process, šī tendence Eh, iet virzienā uz Āfriku, lai tikai, lai varētu lētāk saražot, lai uz, izmaksas būtu pēc iespējas mazākas, ieskaitot arī algas izmaksas. Mm, var, piemērs ir arī Nokia, varbūt arī Kaldeiras uzņēmums ir piemērs ja Eiropas uzņēmumi izjūt atbildzību par reģionu attīstību, tad šeit ir arī pozitīvi piemēri. Viens no runātājiem sacīja, ka lēti jau mēs varam saražot arī citos pasaules reģionos, bet manuprāt atslēgas vārds ir konkurētspēja, ja mēs runājam par kvalitāti, par augstāku tehnoloģiju, par labākām zināšanām un prasmēm, tam visam ir nepieciešamas valsts investīcijas, kas nāk no valsts uh, ievāktiem nodokļu līdzekļiem, ko savukārt ir iemaksājuši uh, uzņēmumi. Šeit tas viss ir saistīts ja kāds vēlas iztikt pilnīgi bez regulējuma, bez nodokļiem, tad tomēr uh, valstī ir, neraugoties uz to, jāpaliek uh, spējīgai darboties. Tas viss ir saistīts. Jāskatās uz ainu kopumā, un mūsu uzņēmums, kā uzdevums kā politiķiem, ir par to rūpēties skatoties uz konkurētspēju Eiropā, jāsaka, ka uzņēmums vajadzētu masveidā dibināt Grieķijā. Ekonomiski vissekmīgākās valstis pasaulē ir arī viskonkurentspējīgākās arī algu ziņā, tas jāatzīst. Bet nevienmēr tas tā ir jūs, Kaldēras kungs, uh, pastāstījāt par savu uzņēmumu, ir saprotams, ka saražotajām precēm vajag pircējus, cilvēks, kas var atļauties tās iegādāties, kas var nopelnīt pietiekam, lai varētu pirkt. Man ir jautājums, varbūt svērsīšos pie visiem trim. Uh, konkrēti. Piemēram, Kaldēras kungs, jūs esat viens tāds, jūsu uzņēmums ir piemērs, kas ir atgriezies, bet vai darba vietu skaits ir tāds pats kā tas, kas tika zaudēts, kas tika pārcelts uz Ķīnu vai uz citām valstīm, un vai jūs zināt citus uzņēmējus un cik tādu ir? Uh, vai kas ir rīkojušies tāpat, vai arī jūs esat tāds kā pionieris, vai darba vietas tiešām atgriežas, kas ir kvalitatīvas, nevis uh, tādas valsts subsidētas darba vietas. Jo ja šīs subsidētās darba vietas noslogo budžetus arī piemērs par Spāniju. Varbūt varat konkrētus piemērus pastāstīt par metālu uh, apstrādi, automobīļu ražošanu, piegādes industriju. Vai tur ir piemēri par no starptautiskās darba organizācijas pārstāvs sacīja, ka kvantificēt jūs nevarat datus, bet konkrētus piemērus varat nosaukt. Paldies! Thank you, Marija. Paldies, Marija Rēna. Merci. Um, un, un, un... Paldies. Šo uzklausīšanu uh, mēs varētu kopā ar Intas komiteju veikt, jo lielākā daļa runātāju runā uh, par realitāti, par uh, rūpniecības relokalizāciju Eiropā, bet arī par globalizācijas ietekmi, jo esam ļoti šajā fragmentētajā. Ja un sadalītajā rūpniecībā un savstarpējā ietekme ļoti nozīmīga. Es strādāju abās komitejās un tādēļ es varu Intas un Empul komitejas vārdā uzstāties. Piekrītu tam, ko teica Juta Kalderis kungs. Jūs uh, stāstījāt, uh, uh, kāds ir problēmas. Uh, mm, PTO Ķīna. Uh, kontekstā un at, um, izteicāt atbalstu TTIP. Nu, mēs nevarētu Eiropas uzņēmumu. Mēs varētu uzlūgt, ar, ielūgt arī citu uzņēmumu, kas tieši pretējo teiktu. Viņa teikt, ka cik esmu ļoti iepriecināts, ka Ķīna ir PTO, jo m, veidoju biznesa attiecības ar viņiem, bet TTIP tas manā skatījumā ir nelojāla konkurence, respektīvi būtu iespējams uzņēmums, kas eh, varētu teikt gluži pretējo nekā to, ko jūs teicāt, ko mums darīt ar to. Mēs strādājam brīvās eh, apmaiņas līguma ietveros un nevaram atgriezt darba kārtībā jautājumu par atbalstāmu eh, attīstību, nu ne tikai vides un citas normas Eduārs tikko par to runāja. Visas šīs normas, kas ir nu, praktiski labklājības, vidas un sociālas labsajūtas mm, normas, tām jātiek integrētām. Lai šī konkurence, kā Derskungs jūs nelojāli konkurence nu, kritizējat, bet citi varētu to kritizēt, šie tirdzniecības līgumi tiem, tie nedrīkst būt nelojāls konkurences nolīgumi, jo šodien tas, kas ir, tie ir tirdzniecības līgumi, kas ir nelojāls eh, konkurences eh, līgumi. Un es gribētu teikt, ka nu, desmit gadu uh, termiņā vienkāršāka reglamentācija, uh, uzņēmumiem drīzāk jārunā par dereglamentāciju ne, piekrīt jums īsti, jo man patīk no, noteikumi, kas labāk aizsargā cilvēks un labāka likumdošana nav likumdošana, kuras nav. Nevienmēr piekrītu Timermans kungam runājot par labāku likumdošanu un likumdošanas trūkumu. Mēs runājam par pakalpojumiem. Nevar teikt tā, ka pakalpojumu sektors jāderegulē. Uh, ir sektors, kas ir aizvien vairāk uh, um, analogs, un uh, nu, paraudzīsimies, kas, piemēram, taksometru uh, sektorā notiek Uber uh, firma. Amerikas uzņēmums pelna uh, iznīcinot uh, uh, Eiropas uh, struktūru. Nu, tā nevar peldīt naudu. Tā tad uzdod jums jautājumu, vai uh, jūs arī uzstājieties par to, lai e, šie noteikumi līgumos būtu saistoši, jo tas ir vienīgais veids, kā aizstāvēt mūsu modeli un mūsu konkurētspēju. You, uh, Martina Diabalova. Paldies, <clears throat> Dlabajovas kundze. Paldies. Vēlējos pateikt, ka es, personā, es personīgu nauda grupu uzskatu, ka um, darba vietu atgriešanās Eiropā ir jaunas iespējas darba vietu radīšanai un īpaši jauniešu bezdarba risināšanā. Vēlējos pateikties, patiesībā atkārtot to, ko teica Kaldērs kungs. Jūs teicāt, ka jūs eh, nākat tā kā no reālās, no patiesās dzīves, un eh, es arī pati strādāju tā kā patiesajā dzīvē, dzīvē vēl pirms gada. Es strādāju ar starptautiskām eh, stratēģijām, jo 20 gadu laikā es redzēju Eiropu maināmies. 90. gados eh, Rietuma Eiropas kompānijas pārcēlās uz Austrum Eiropu, jo mums bija zemākas eh, darba spēka izmaksas, zemākas telpu īres, zemākas energo izmaksas, Tad Rietumēropas kompānijas pārcēlās vēl tālāk, bet 20 gadu laikā iemesli ir mainījušies. Sākotnēji runa gāja tikai par naudu. Pēc tam runa gāja par pieeju jauniem tirgiem, tā bija stratēģija, tā tad doties uz jauniem reģioniem un iegūt pieejotiem to tirgiem, un visbeidzot elastīgs darba tirgus jo bija tādas kompānijas, kuras ne visās dalību valstīs rada pietiekam elastīgu darba tirgu. Un bija pat gadījumi, kad um, kvalificēts darba spēks Eiropā nemaz nebija dabūnams. Tāpēc es arī uzskatu, ka dažādiem uzņēmumiem ir dažādi iemesli, kāpēc viņi pārcēlās vai tagad ceļas atpakaļ. Uh, Kaldēras kungs, lūdzu runājiet ar politiķiem par to, ko jūs vēlētos, par to, kāda ir mazo un vidēju uzņēmumu mērķi un vajadzības, jo mums eh, politiķiem ir visu laiku jāsaprot, kas notiek reālajā dzīvē un kas notiek mazo un vidēju uzņēmumu dzīvē. Bet tagad jautājumi, tādi man ir vairāki. Visbūtiskākais eh, jautājums, un es vēlētos dzirdēt visu trīs runātāju atbildes Tātad eh, mēs runājām par naudu, mēs runājām par jaunajiem, ce, jaunajiem tirgiem, par eh, darba spēku kvalifikāciju, bet jautājums jūsuprāt šobrīd, ko Eiropas Savienībai vajadzētu darīt, vai Eiropas Savienībai vajadzētu piedāvāt vairāk nekā citiem tirgiem, ko tad vajadzētu piedāvāt kvalificētu darba spēku, saulainu laiku, ko jūsuprāt Eiropai vajadzētu vairāk uzsvērts. Otrs jautājums, un tas atkal būs varbūt jautājums vairāk sendēts Kaldērs kungam. Vai jums ir tādas labas iestrādes ar jauniešiem, vai jums ir kādas eh, īpašas labas iestrādes un paraugu prakse ar dažādu prakses vietu izveidu un līdzīgi? Un vēl viens jautājums jums visiem trim. Kādus pasākums jūs ierosinātu MVU konkurēt spējas palielināšanai, atgriežoties atpakaļ Eiropā? Ko jūs varētu tā kā ieteikt? Un visbeidzot, un to jau pieminēja pirmā runātāja, pirmais runātājs. Eiropai šobrīd parādās jaunas iespējas, jaunas iespējas digitālajos pakalpojumos. Un šķēršļi šeit ir, ka mm, iedzīvotājiem trūkst digitālo iemaņu. Un mērķis līdz 20. gadam Eiropā, uz 20. gadu Eiropā trūks 800 tūkstoši kvalificētu IT speciālistu. Un ko Eiropā vajadzētu darīt, lai šīs potenciāli vakantās darba vietas tiktu aizpildītas? Jo tas ir ļoti liels iespēja tirgus. Paldies! Thank you, Guillaume Balas. Paldies! Uh, Paldies, visam teiktais bija ļoti interesants un jautājums, ko gribu uzdot, ir sekojoši, ja es uh, pareizi uh, saprotu. Uh, Um, uzņēmuma pārvietošana bija sāstīta ar darba izmaksām uz Ķīnu. Par to diskutējam jau gadu desmitiem, un Ķīnijā pieaugā algas, un, un mēs kļūstam uh, konkrēti spējīgāki. Bet mēs redzam, ka problēmas ir tādas, ka šajā, uh, šajā laikā Eiropā sociālai standarti tika nedaudz samazināti. Nepārāk daudz, kas ir izdarīts investīciju jomā, ja mēs paraugamies šodien uz Eiropas spēju radīt objektus un jaunas preces salīdzinot ar jauntīstības valstīm un ASV. Un tad mūsu vājums ir konstatēts, bet pat ir ļaunāk, nu, Eiropa atpaliek būtiski šajās jomās un to tajā pašā laikā. Uh, privāto investīciju eh, trūkums un valsts investīciju trūkums, jo, ja ir lieli parādi, tad, uh, tie, tad tas nav investīciju dēļ, bet uh, gadu desmit vestas uh, politikas dēļ, sākot ar 2008. gadu. Tātad jautājums, ko es gribu uzdot, uh, ir investīcija jautājums šodien, kā uzņēmumi uh, šos uzņē, šos problēmas uh, risina mēs Francijā ļoti daudz ko darām, lai atgriež šīs privātās investīcijas, bet tās lēnām atgriežas. Un, ja saka, tās ir darba spēka izmaksas, nu, tad divi jautājumi. Darba spēka izmaksas ir samazinātas Francijā mazāk pat nekā Vācijā tās ir, bet, nu, nav investīcijas atgriežušās. Un otrkārt, ja pieprasījums ir zems, nu tad mēs novedīsim tikai pie privātiem parādiem. Un tas noveda 2008. gadā pie um, krīzes, jo tas bija sastīts ASV arī ar 30 gadu ilgu stagnāciju uh, augziņā. Tad kā izkļūt no šī apbrauktā loka, maz investīciju un, un maz patēriņa. Dominika Mērcēna. Dominiks Martāns, lūdzu. Merci, la. Paldies. Relokalizācija, kas uh, ir uh, saistīts ar um, delokalizāciju, un mēs to esam vienmēr uh, nosūtījuši. Eiropai nav reālu, efektīvu preraktīvu un gribu darba jomā. Relokalizācija pārāda kā spoguls bezdarba kvalitatīvo un kvantitatīvo apjomu, bet par to nav runāts. Ja šī relokalizācija pierādītos, tad tas nav Eiropas izaugsmas dēļ, par to jau tika runāts, bet tādēļ, ka citas valstis stagnē, piemēram, Ķīna un Briks valsts. Tas nav struktūrāls, bet tikai konjunktūras jautājums un a, citus a, tirgus a, jautājums pasaulē skarošs. Nāciju un brīvības Eiropas grupai. Relokalizācijai nevajadzētu novest pie jaunas Eiropas stratēģijas, kas būtu sastingusi un ignorētu valsts spējas. Tādēļ jāuzdod jautājums, kur, kad un kā šī relokalizācija notiek. Tas nav īsti skaidrs runātāji par to runāja, uzņēmuma pārvietošana notiek, bet nevienmēr izcelsmes valstīm, varbūt ka Eiropas Savienības valstīm. Mm, kurās ir zemes izmaksas, un vai var uh, novērst atšķirības sociālajās izmaksās un kāda ir iemaksa. Un tas nozīmē, ka uh, ES ir uh, nepieciešams uh, tiešas um, kompetences nodarbinātības jomā, kas pat labam tā nav. Mēs ceram, ka šī konference eh, izgaismos īstos eh, iemeslus eh, šām, šīm izmaiņām. Mēs esam nobežījušies, ka tie ir tikai ekonomiski un trausli iemesli. Šīs relokalizācijas lēmumi vai tie nav saistīti tikai ar Ķīnas izmaksu pieaugumu un transporta izmaksu pieaugumu no Āzijas šis uh, lēmums, vai tas nav saistīts ar uh, vēlmi aizvietot Ķīnu? Ja tas ir tā, tad uh, kāds Eldorado zemo cenu ziņā atkal parādīsies. Un uzņēmumi atkal atlaidīs tūkstošiem cilvēku pārlokalizējot uzņēmumus. Un visnozīmīgākā Kalderas kungs šīs globalizācijas piemērs tam, Kalderas kungs devās uz Ķīnu meklēt labumu Un, kad nebija vairs šī medus poda, viņš atgriezās uz uh, Lielbritāniju un uh, atkal, uh, teiksim, mēģina jaunu uh, bišu stropu pārvietot uz ASV. Nu, tas neatbilst ne Eiropas, ne Lielbritānijas. Viņš aizstāv viņa paša intereses. Un viņš mums saka, ka viņš atbalsta TTIP, ka uh, muitas. Uh, uh, nodokļu atcelšana uh, ka, ka viss tas sakārtosies, bet tajā pašā laikā strādājušo cietības un uh, sociālajai vidas efekti, ka tas ir saistīts. Bet, nu, tad līdz ar to viņam atļaus, tā kā, teiksim, to medus būtu pārlikt no ASV uz Lielbritāniju. Un savukārt ASV būs kolosāls Uh, kolosāla ietekme un uh, zaudēs darba vietas. Kaldērs kungam grib teikt, ka um, viņš aizstāv uh, savas intereses un viss. Un noslēgumā, vai komisija ir realizējuši ietekmes novērtējumu, lai zinātu, kurās valstīs ir dekolizācija, kādos sektoros, kādi nodarbinātības veidi um, gūtu no tā labumu. Un mēs ceram, ka šī uzklausīšana kliedēs mūsu bāžas un ļoti ceram, ka mūs pārliecinās mūsu darbībā. Paldies! Daudz, daudz jautājumu, kas jums tagad tika izdo, uzdoti. Es pirms atkal došu vārdu Torres kungam, pēc tam Kaldēras kungam. Ja mums tiek uzdot ļoti tieši jautājumi un Salgado kungs kā trešais. Lūdzu, Tores kungs, jums vārds. Paldies! Paldies visiem, kas mūs, mani uzrunāja. Paldies par šīm debatēm un jautājumiem. Gribu sākt ar pamata jautājumu. Tā ir konkurētspēja. Ko mēs ar to saprotam? Jo par to tas tam pieskārās runātāji vairākos jautājumos. Un, eh, tas arī, protams, ir saistīts ar izmaksām, bet īstenībā tā ir Eiropas ekonomiku spēja pielāgoties pārmaiņām, reaģēt uz pārmaiņām, jaunām tehn jaunu tehnoloģiju ieviešanu un tā tālāk. Tas nav tas pats, kas izmaksu konkurētspēja. spēja. Un pirms e, kāda laika Eiropa bija ļoti konkurētspēja, bet tagad konkurētspējīga. Bet tagad e, jaunās tehnoloģijas ir novedušas pie ražošanas sadrumstalošanās. Ekonomika kā tāda ražošana ir ļoti mainījusies, tāpēc konkurētspēja ir iegūst lielāku nozīmi un ir vajadzīgs nevis vairāk regulējuma, bet labāks regulējums, kas ļauj pielāgoties. Tad bija jautājums, ko nozīmē labāks regulējums. Bija tad valsts līmenī, atsevišķa dalība valsts līmenī, te ir vairāki principi. Pirmais tas ir aizsardzības jautājums, aizsardzība, kas tiek piedāvāt tiem, kam tā ir vajadzīga. Eiropa šai ziņā ļoti labi dzīvoja, daudzus gadus aizsargāja gan ražotājus, gan uzņēmumus, gan patērētājus. Daudzās valstīs problēma ir tā, ka tās nespēja iesni, īstenot regulējumu, jo ir konkure, ir korupcija, ir monopoli un tā tālāk bet Eiropai ir bijuši diezgan ilgi ļoti labi laiki. Otrs elements labajam regulējumam tā ir iepriekš paredzamība vai prognozējamība. Un uh, tā, tas, ka tā, šis regulējums at, vienādi attiec uz visiem. Dažās valstīs regulējums ir kļuvis tik komplekss, ka nav vairs īsti skaidrs, uh, ko darīt. Tas arī nav vajadzīgs. Trešais, nevajag putrot tiesības ar likumiem vai noteikumiem. Labs regulējums, piemēram, pensiju sistēmu ziņā vai veselības aizsardzības joma. Šīs tiesības ir jāizstāv Un jautājums ir, kādi noteikumi darbojas jaunajos apstākļos, kādu aizsardzību ar noteikumiem ir iespējams sniegt. Par uh, darba tirgus regulējumu mēs šodien nerunājam, tā nav šīs dienas tēma, bet Eiropas gadījumā mēs esam veikuši pētījumu izvērtējot darba tirgus reformas kopš krīzes, un 70% gadījumā uh, reformēšana notiek mazākas, mazāk regulējuma virzienā, lai uzlabotu aizsardzību. Tad šeit ir jārīkojas gudri. Un reformām jāsako vienai otrai noteiktā secībā. Tad jautājums par labāku regulējumu starptautiskā mērogā, par to bija jautājums saistībā ar TTIP Nu, mums nav par to vēl turpinās pārunas, mēs vēl nezinām, kāds būs galīgais teksts, bet ir ievēroti vairāki pamata principi, un viens no tiem paredz, ka valsts, partneru valsts, kurā ir vislabākā drošība, tātad tā ir tā, kuras aizsardzības līmenis tātad tiek ņemts kā pamata, kā tas, pēc kura vadīties. Te ir darbojas arī ILO konvencijas. Un, kā jūs zināt, astoņas no šīm konvencijām ne visi ir parakstījuši, un jums ir eh, visai liela ietekme un iespējas kaut ko ietekmēt šajā ziņā. Un, ja mēs varētu balstīties uz vienotiem priekšnosacījumiem, tas arī būtu ieguvums. Tad nākamais - investīcija aizsardzība. Arī šeit ir divas problēmas. Viens no tiem ir jautājumiem par, jautājums par e, risku ja sastopas dažāda veida regulējumi, ja konkurē dažādas normas. Un te es gribētu atsaukties uz to, ka eh, nevar izmantot sociālus vai vides aizsardzības normas, lai aizsargātu investīcijas. Un Jautājums ir, kas konfliktējošu normu gadījumā pieņem lēmumu. Es dzirdēju par Eiropas iniciatīvu, kas varētu būt tāda ļoti pozitīva, izveidojot tādu publisku kolēģiju, bet par to tagad vairāk nevaru neko pateikt. Tad bija jautājums, kas atšķir Eiropas darba tirgu no citiem pasaulē. Uh, Manuprāt, divas lietas. Ja mēs salīdzinām sevi, piemēram, ar ASV vai Brazīliju vai Ķīnu, tad pirmais ir uh, stabila, diezgan liela, uh, uh, tā saucamā vidusšķira. Un te ir ne tikai ekonomiski ieguvumi, bet arī sociāla stabilitāte, kas ļauj valstīm būt stabilām. Uh, Un cilvēkiem ir iespējas, ka politiķi e, strādā viņu labā un viņu bērnu labā. Tas ir ļoti būtiski. Otrā atšķirība. Jautājums bija tāds specifisks par darba tirgu, bet uh, otrā atšķirība ir tā, ka darba tirgus balstās likumos, noteikumos. Uh, ir virkne institūciju, kuras nevar vai ļoti grūti izveidot Ķīnā vai Brazīlijā vai ASV. Ir darba inspekcijas, ir darba tiesas, ir uh, valsts uh, nodarbinātības dienesti, kas lieliski darbojas, piemēram, apvienotajā karalistē vai Vācijā. Tā ir tā saucamā labā praksa, un šīs institūcijas ir izveidotas un darbojas sekmīgi. Uh, To ir grūti iedomāties, ka institūcijas, kuras Eiropā tik labi darbojās, kļūst vājākas, piemērojot principus, kas, kurus tā kā prasa reālā dzīve. Kā palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā sacīja Kaldēras kungs, Eiropas finanšu atbalsta sistēma nav pietiekami modernizēta vai aktualizēta. Jo, protams, ka pārmaiņas darba tirgu ietekmē arī finansējumu sistēmu. Un uh, uh cilvēku ietaupījumi ir jāspēj sasaistīt ar investīcijām, bet arī tam ir vajadzīgs noteikts aizsardzības līmenis. ir jāuzlabo arī finansējuma sistēma. Eiropā valda salīdzinoši ļoti liela labklājība un privātās bankas un privātie investori saka, eksistē pat tādi, kas nav kopējā tradicionālajā banku sistēmā. Varbūt krīzes dēļ šeit ir pieticis, tiek pietrūcis modernizācijas piemēram, Spānijas gadījumā, bet arī, kā sacīja Kaldeiras kungs, bija arī ļoti tāds daļrunīgs piemērs. Um, bet paldies, ka varēju ar jums šodien šeit runāt. Paldies. Paldies, un tagad vārds eh, Kaldeiras kungām. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēģināšu atbildēt uz visiem jautājumiem. Tāda bija daudz, bet atvainojiet, ja nevarēšu atbildēt uz tiešām ik vienu. Un arī mēģināšu būt pēc iespējas lakonisks. Vispirms eh, divi iepriekšējie runātāji. Tores kungs eh, jau teica, un es viņam piekrītu, bet eh, vismaz manā manā nozarē Ķīnā ļoti strauji pieaug darba spēka izmaiņas, bet tā ir mana pieredze. Iespējams, ka visās nozarēs tā nav, bet vēlreiz atkārtoju, manā nozarē tā tas ir. Un eh, domāju, ka iespējas, ka darba vietas atgriežas atpakaļ Eiropā, mums pienāk ātrāk nekā mēs to sagaidām. Tātad, eh, protams, kur ir dati un par kādu pieredzi te runā un ko tie pierāda, ir cits jautājums Garcijas Algado kungu uzdotais jautājums. Ah, nē, Salgado kungu teiktais par um, metālu rūpniecību Spānijā. Atkal. Um, Nod, uh, jauniešu bezdarba rādītājs Spānijā ir pietiekami dramatiski, un, protams, mums ir jārada jaunas darba vietas, kuras ilglaicīgi būtu arī noturīgas un e, mēs vēlamies izvairīties no situācijas, kad mēs tā kā uzspiežam kaut ko, par to jau viss ir viensprāts, un tomēr. Kas mums ir nepieciešams? Darba tirgu nepieciešama lielāka konkurence, un apvienotā karaliste ir ļoti labs piemērs tam, kad algas pieaugot par 3% gadus, tomēr spēja noturēties pietiekami konkurente, konkurence pietiekam augstā konkurences līmenī. Un tas nav tāpēc, ka regulējums nav adekvāts, bet gan tāpēc, ka apvienotās karalistas nozars ir konkurētspējīgs. Tātad es tomēr vēlētos uzsvērt, ka tirgu lielā mērā ietekmē konkurence un varbūt netik daudz eh, likumdevēji un iespējams, ka situācija apvienotajā karalistē neatiecās uz visiem, bet eh, varbūt atbild, tātad atbilda no manu viedokļu skatoties uz jūsu jautājumu - vairāk konkurences atbalsta un mazāk likumdošanas. Nākamais eh, ir jābūt eh, pamudinājumam kā piekļūt finansējumam un kā iegūt finansējumu tādiem uzņēmumiem, kuri, jā, kā manējais, varbūt ir gatavi kaut pieņemt lēmumu un eh, atgriezties atpakaļ Eiropā ar investīcijām darba vietām. Un tad, kurš tad palīdzēs šādiem uzņēmumiem, vai tā būs Eiropas līmeņa atbildība, vai tā ir dalību valsts atbildība, reģionāla, reģiona atbildība, Un, eh, protams, darba vietas atgriezīsies, un tām ir jābūt konkurētspējīgām. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka uzņēmumi to novērtēs, ja viņiem būs radīti konkurētspējīgi apstākļi. Piekrītu kundzes teiktajam, jo mēs vēlamies redzēt tādas darba tirgus reformas, kuras ļaut uzņēmumiem veiksmīgāk un gludāk darboties un piesaistīt eh, strādātājus, ka tie uzņēmumiem ir nepieciešami. Spānijas piemērs, protams, ir ārkārtējs. Es eh, piekrītu Salgādo kungam, ka, piemēram, cilvēks pieņem darbā pirmdien un atlaist piekdien ir smieklīgi Un es, kā uzņēmējs apvienotajā karalistē, nekad neko tādu nedarīšu. Un, protams, mēs uz tādu tik īstermiņu kontraktiem vispār neparakstamies. Labāka likumdošana. Eiropā ir jāsaprot, ka biznesam un uzņēmumiem ir iespējas investēt, kur vien viņi to vēlās. Tāpēc e, politiķu uzdevums ir radīt Eiropu, pievil, tādu, tādu Eiropu, kas būtu pievilcīga investoriem. Pie tām e, ne tikai kapitāla investīcijas, bet arī investīcijas cilvēku apmācībā. Un es uzskatu, ka varbūt e, jūsu uzdevums ir veidot dalību valstīs tādu atmosfēru un visā Eiropā kopumā tādu vidi, kas eh, ļaut uzņēmumiem ļoti veiksmīgi darboties. Tas nenozīmē, ka ir jārada jauna likumdošanas akti. Ir eh, veiksmīgāk jāīsteno jau esošiem. Steinbeks kundzei ir taisnība. Reālajā dzīvē globālais tirgus darbojās. Konkurence ir eh, pasaules līmeņa, un mana kompānija jau darbojās pasaules līmenī. Izglītots darba spēks ir ļoti svarīgs nosacījums, un eh, doma, ka daļa no nodokļu maksā, daļa no uzņēmuma maksātā nodokļa tiks novirzīts eh, veiksmīgāks uzņēmē darbības vidas radīšanai, ir laba. Tāpēc ir ļoti būtiski izveidot savu veidu līdzsvaru un jāatcerās, ka mums Eiropā ir jārada tāda investīcijas, kas piesaistīs ilgtermiņa investīcijas. Mēs nedrīkstam pārāk daudz aplikt ar nodokļiem uzņēmums, kur tad vairs nespēs pāropot un zaudēs globālajā konkurencē. Tātad vēlreiz man atbilda konkurence daudz ko varētu sakārtot. Mēs esam palielinājuši par 20% mūsu strādājošos par apvienotajā karalistē un samazinājuši par 25% strādājušo skaitu Ķīnā. Tātad eh, lielos vilcienos mēs eh, tos, kas strādāja Ķīnā, darba vietas skaita ziņā esam pārcēluši uz apvienoto karalisti. Nu, arī Reinas jautājums. Viņai ir taisnība. Globālā ekonomika ir sadrumstalota, strādāt ir pietiekami sarežģīti, un tikai tās kompānijas un uzņēmumi, kur tā kā atbild, kur spēj izdzīvot šādu sadrumstalotās globālās ekonomikas apstākļos, var veiksmīgi darboties. Un uh, mēs, uh, tas bija Lords Hezeltons, kurš 80. gados teica, mēs dzīvojam globālā pasaulē. Un uh, tas attiecās pilnīgi visiem. Par tētip, vismaz no manas skatu punkta, Viss ir ļoti vienkārši. Kaldeira darbojas visā pasaulē. Mēs pērkam ražojums un pakalpojums visā pasaulē, un tos arī tur pārdodam. E, ja tiks noslēgts tētips, tad mums būs iespēja nopirkt e, audumus visā Eiropā, Beļģijā, Itālijā, kā mēs varam jau tagad, tā tad e, ražot apvienotajā karalistē, tad mums būs piegādes ķēde visā Eiropā, un apvienotajā karalistē mēs gala ražojumu pabeidzam, un tad eh, mēs pārdodam tos Amerikas Savienotajā valstī, un tā tad eh, tas, ka ražojums ir ražots, izstrādājums ir ražots apvienotajā karalistē, noteikti ir kvalitātes garants un eh, tas ļaus labāk pārdot mūsu izstrādājumus apvienotajā, um, Amerikas Savienotajās valstīs. Man tik uzdots tieši jautājums par PTO, Un eh, jautājums par Kaldēra Ķīnā. Mēs atbildējām globālam izaicinājumam un, eh, protams, ja rodas kāda problēma, mēs varam to ignorēt vai to risināt. Un eh, toreiz, kad mēs izvēlējāmies pārcelt ražošanu uz Ķīnu, jautājums bija būt vai nebūt, vai nu mēs pastāvam, vai nu mēs beidzam pastāvēt vai pārceļamies uz Ķīnu mūsu mazumtirgot, tātad mazumtirgotājiem, kuriem ir iespēja izvēlēties, no kurienes iepirkt uh, izstrādājums, tad ir tādi, uh, kuri tā kā dizaina izstrāda apvienotajā karalistē, bet Ķīnā tas tiek ražots. Kas notika, kad Kaldeira sāk ražot Ķīnā? Mēs piedalījāmies vairākās lielās mēsās, tātad Britu ražojums, kas ir ražots Ķīnā, un četru gadu laikā mēs daudzkāršojām savu ražošanas apjomu, jo daudziem likās, ka Eiropas dizains ražots Ķīnā bija ļoti lielisks risinājums. Tātad Eiropas dizains ražots Ķīnā mēs saglabājām eh, dizaineru vietas, mēs saglabājām eh, pakalpojumu klientu apkalpošanas vietas, un, kā jau es teicu, mēs eh, slēdzām vienu ražotni, bet eh, otra palika apvienotie karalistē. Un tā kā mēs norēģējām tik ātri uz šo izaicinājumu vai pat draudu, mēs pārvērtām šo problēmu ieguvumā, jo agrāk mēs nevarējām, teiksim, pārdot Eiropas izstrādājums, Eiropas dizaina ideja, Eiropas dizaina izstrādājums Ķīnā, jo tie bija pārāk dārgi, bet eh, kad tie tiek ražoti Ķīnā, tie var tikt pārdot pašā Ķīnā un citās jaunajās, jaunajās jaunatiesības valstīs. Tagad mēs eh, pārdodam Amerikas Savienotajās valstīs vairāk tieši Eiropā ražotus izstrādājumus nekā Ķīnā ražotus. Tātad eh, arvien vairāk eh, Amerikas Savienotās valsts ir ieinteresētas Eiropas ražojumos, jo tie ir konkurētspējīgi. Un tāpēc, manuprāt, eh, te tipu ir jānoslēdz pēc iespējas ātrāk. Jau šobrīd eh, Eiropas uzņēmumiem ir grūti kaut ko pārdot ASV, jo eh, pirmkārt ir jātiek pāri okeānam, un lai konkurētu Amerikas tirgu, mums ir jāpieliek vēl klāt arī transporta izdevumi. Un es esmu pārliecināts, ka ja mums izdosies uz vienlīdzīgiem spēles noteikumiem vienākt ASV, tad mums izdosies izkonkurēt Ķīnas un Indijas izstrādājumus. Un tāpēc mums vajadzētu paraudzīties uz to pozitīvu. Martīnas jautājums. Tā tad, tā, um, tāda realtrāts kontrola ir ļoti veselīga, un es domāju, ka arvien vairāk nozarē strādājošo un arī biznesa aprindā strādājošo vajadzētu iesaistīties politikā. Jums ir taisnība. Cena, protams, ir būtiska, Jā, un um, par to mums ir jārunā, mēs nedrīkstam izlikties tos neredzam. Jo, protams, biznesa uzdevums jau ir iegūt pēc iespējas lielāku peļņu. Tā tas vienkārši ir, un nevajag uz to skatīties kā uz kaut ko negatīvu. Piemērs ar mašīnām. Mašīnas pašas sevi nepērk, nepērk, mēs cilvēki tās pērkam. Un uh, piekļuvi jauniem tirgiem, kā mēs to izdarījām ar Ķīnas tirgu, mums bija ļoti svarīgs. Un tagad eh, šie tirgi, kuriem mēs piekļuvām, arī šiem tirgiem šobrīd Eiropas ražojumi ir interesanti. Un patiesībā, norēģējot uz problēmu, no kuras mēs tik ļoti baidījāmies, mēs radījām mūsu pasaules līmeņa uzņēmumu. Un es domāju, ka politiķiem to ir svarīgi atcerēties. Jo, protams, ir jāparaugās uz šķēršļiem un jāmēģina tos izmantot sev par labu. Martin uzdeva jautājumu par jauniešu bezdarbu. Mēs esam, mēs strādājam proaktīvi un veidojam jaunus eh, produktus, Lielbritānijā mums ir lieliski dizaina izstrādājumi. Mēs esam spējīgi radīt tādus izstrādājumus, kurus mēs pilnīgi noteikti nevarētu ražot Ķīnā. Un tas attiecas uz Eiropu kopumā. Protams, eh, ja ķīnietim būtu iespēja izvēlēties nopirkt eh, uzvalku ražot Itālijā un mašīnu ražot Vācijā, viņi to darītu. Tāpēc eh, Neaizmirsīsim šo iespēju, ka Ķīnā vidusšķira kļūst ar vien lielāka un uh, uzņēmumi, kuri agrāk cenas dēļ nevarēja pārdot savus izstrādājumus Ķīnā, tagad uh, tas ir pavērsies par labu Eiropai, jo šobrīd vidusšķir Ķīnā vairs nevēlas būt tikai ražotāji, bet gan patērētāji un lielos aprāmu apjomos. Un šobrīd arī mans uzņēmums eh, ražojot šobrīd Eiropā vēlamies pārdot Ķīnā. Un eh, ja kāds pirms 12 gadiem man būtu teicis, ka, tā, ka mēs pārcēlām ražotni uz Ķīnu, ka mēs eh, pēc desmit gadiem atgriezīsimies apvienotajā karalistē, tad es viņam cilvēkam būtu ieteicis doties pie psihiatra, jo tas nav vienkārši iespējams. Bet tagad tas jau notiek. Atkal Martin pieminēja digitālo ekonomiku. Mums ir vienkārši lielisks piemērs. Šomēnes Briselē Expo izstāžu centrā mums bija eh, tekstilu rūpniecības mesa izstāde, un tā ir viena no būtiskākajām Eiropas tekstila rūpniecības mesām. Es Briselē tāpēc arī ierodos regulāri, un Brisele man ļoti patīk. Šogad ļoti interesanti Spānijas uzņēmums, kuri bija investējuši pār par miljonu eiro. Tas ir mazs uzņēmums, viņi bija investējuši digitālajā druka, apdruka, apdrukas mašīnā. Un šobrīd viņi var ražot tādus izstrādājumus, ka viņu izstrādājumi ir uh, gan ātrāk ražojami, gan lētāk ražojami nekā viņu Ķīnas sadarbības partneriem. Tātad, investējot digitālajās tehnoloģijās, mēs jau izspiežam Ķīnas izstrādājums no tirgus kaut cenas dēļ, bet uh, viņi ir ne tikai uh, izmantojuši digitālās tehnoloģijas tātad ražošanas līnijām, bet arī pārdošanas uh, daļā un arī citur. Tātad agrāk eh, auduma apdrukāšana notika Ķīnā, un mēs arī iepirkām, piemēram, tos Ķīnā, tad tagad mēs tos pērkam Spānijā. Un šobrīd mēs tiešām redzam, ka palielinās eh, aktivitātes tieši tādos uzņēmumos, kuri izvēlās visu likt uz digitālo tehnoloģiju attīstības Un visbeidzot, tas bija gīja jautājums. Ir svarīgi atcerēties politiķiem, ka pagrieziena punkts e, uzņēmumā ir. Tātad e, pienāk brīdis, kad uzņēmumam ir jāizvēlās, e, ko tagad darīt un uz kuru, uz, pa kur taceņi iet. Un uzņēmums var strādāt, tātad politiķi varētu palīdzēt uzņēmumiem šo punktu tā kā izmantot savā labā, jo uzņēmumi jau nevēlas tikai atgriezt atpakaļ ražošanu Eiropā, bet arī piegādes uzņēmumiem ir jābūt Eiropā. Un tādu piemēru ir ārkārtīgi daudz. Un arī piegādes ķēde atgriežas Eiropā, un arvien vairāk starp izstrādēm tiek ražota Eiropā. Arī no investīciju perspektīvas raugoties. Dizains, pievienotā vērtība un e, arī tika mm, runāts par Eiropu kā visradošāko e, kontinentu pasaulē. Inovācijas ir ārkārtīgi svarīgas, un es esmu ļoti lepns, ka apvienotā karaliste ir viena no šādām jaunradošām valstīm. Radot jaunas izstrādājumus, ģenerējot idejas, mēs varam to visu apvienot kopā un pārdot tālāk visā pasaulē. Tātad, radot globālu uzņēmumu, mēs redzam arī globālas iespējas. Dominika, jūs izteicāt tā kā kritiku, bet uh, tas sasaucās ar visu manis iepriekš teikto. Galvenais ir tas, lai, e, lai politiķi ļautu mums strādāt. Arī makro līmenī Torres kungs uh, to lieliski pierādīja. Investīcijas uh, EFTA ir jau šobrīd novirzījušās Eiropas par labu. Un, kad, teiksim, Kaldeirā izšķirošais moments bija 2008-2009, tad um, iespējams, ka 15. gads ir arī pagrieziena punkts. Un arī mana uzņēmuma tādā šķērsgriezumā mēs varam redzēt, ka tas notiek, un uh, citiem tas arī ir pierādījums. Un es domāju, ka mums ir jāizmanto šī iespēja. uzņēmumi pārceļas eh, naudas dēļ. Tā tas ir. Protams, eh, biznes rada naudu. Un, eh, protams, ka mēs tā kā sadalām rad, saražoto un ir dažādi veidi, kā to varbūt atregulēt, bet Kaldeiras kungs eh, man pasaka, ka jā, kāpēc jūs neskatāties uz Eiropu vai kaut kur citur, es tikai vēlētos pateikt Dominikam, ka krīzes eh, laikā mēs zaudējām, mums bija jāatlaiž darbinieki un eh, mēs atlaidām darbinieku savā apvienotās karalists ražotnē, atlaida arī mūsu piegādātāju uzņēmumu, bet tagad tas viss ir pavērsies mums par labu. <clears throat> Vēlētos īsumā <clears throat> pieminēt, ka mums ir izdevies eh, iekarot pasaules tirgu, tāpēc, ka mēs eh, arī konkurējām pasaules tirgū. Un tas pats attiecās arī uz Eiropu, tas attiecās arī uz makro līmeni. Mums izdosies eh, kaut ko panākt tikai tad, ja mēs darbosimies globāli. Un Eiropai ir jābalstās uz to kurā tā ir laba. Un Kaldeira izvairījās no m, mm, tāda milzīga krituma, tāpēc, ka mēs piemērojāmies. Ja Eiropa varēs mācīties, piemēroties un kļūt konkurētspējīgāka, tad mēs ne tikai ļoti labi izdzīvosim, bet mēs kļūsim par galveno spēku. Thank you, were... Paldies! Bija daudzi jautājumu Kaldēras kungam jau, vai jums ir vēl īpašs jautājums? Pavisam īsi gribu atgādināt, jautāju par to, vai Kaldēras kungs, vai jums ir pieredze attiecībā uz to, vai ir daudz citu uzņēmumu, kas arī atgriež Eiropā darba vietas. Okay, in... 2012. gadā BBC uh, izvēlējās šo uzņēmumu kā piemēru raidījumam par pilsētu, kas tā kā grasās pārcelties uz Ķīnu, bet runa bija par to, ka mēs samazinājām ražošanu Ķīnā vairāku uh, iemeslu dēļ. Filma saucās Town Taking on China, to var noskatīties YouTube. Ko mēs redzējām? Mēs redzējām šīs filmēšanas laikā, ka ir daudz uzņēmumu, kas labprāt vēlas atkal atgriezties Eiropā. Un mēs zinām, ka ir simtiem, bija simtiem piedāvājumu piedalīties šajā filmā Un es domāju, ka desmitiem tūkstošu uzņēmumu Eiropā varētu būt, kas vēlas atgriezties Eiropā. Mēs katrā ziņā neesam vienīgie. Es esmu pilnīgi pārliecināts arī šīs dokumentālās filmas filmēšanas laikā. Redzēju, ka tādu uzņēmumu ir ļoti daudz. Paldies tagad Salgādo kungs. Paldies. Jā, paldies. Es, uh... Pavisam īsi, e, jo man ir jālido atpakaļ uz Barcelonu, citādi nokavēšu lidojumu. Nu, ir e, jēdziens konkurēt spēja, bet tas tiek e, atšķirīgi definēts, kā jau Toras kungs teica. Runa iet par spēles noteikumiem. Ja nav spēles noteikumu, nu tad atgriezīsimies 19. gadsimtā un pie laikturības. Mūsu modelis, ko vēlamies izveidot, ir Tas nav modelis, kurā saka, nē, nu jā, mums eh, tas ir tā kā kaķis, ja kaķis grib izdzīvot, tad eh, jāķer peles. Nē, tas ir nav tas eh, modelis, kurā sakam, ja kaķis neķer peles, tad nomirs. Mums ir vajadzīgs cits modelis, tas ir Eiropas um, sociālais, kvalitatīvais uh, modelis. Labi, uh, produkti, labi izglītoti ražotāji, darba ņēmēji, mazie vidēji uzņēmumi, bet manie, manā valstī eh, uzņēmumi noslāpst, jo nav pieejas eh, naudai labi izglītoti cilvēki, kas nevar turpināt strādāt, jo nav pieejas naudai. Ja MBU sabrūk, tad būs ļoti sarežģīti atjaunot šos eh, tīklus, šo ražošanu Ja 90% rūpniecības ir uh, mazīvidēji uzņēmumi, tad tā ir problēma, ja tām nav pieejas naudai. Ir cilvēki, kas grib investēt produktīvajā ražošanā, ne tikai spekulācijās tas ir cienīgs notikums, tādēļ pieeja projektiem ir tik nozīmīga. Mums ir nepieciešams uzlabojums infrastruktūrai, ir infrastruktūras deficīta Eiropā, infrastruktūra Eiropā paliek aizvien švakāka, vājāka. Gribu uzsvērt, ka ir nepieciešams investīcijas, nepieciešams enerģijas plāns, lai nākotnes konkurētspēja tiktu nodrošināta, ir nepieciešama reģeneratīvā ekonomika. Tā ir ekonomika, kur vislabāk var radīt darba vietas, un tas ir tieši saistīts ar ekonomisko modeli Eiropā. Spānijā bija rūpniecības nozars, kas labi strādāja tur, kur bija līdzsvars, kur bija kolektīvie līgumi, piemēram, esam otrais lielākais ražotājs Eiropā, kas ražo mašīnas. Mašīnas izveida ir piecu gadu ilgumā, prot no ziņu zīmējumu līdz uh, pirmai mašīnai, kas tiek izgatavot. Tas, ko Kaldēras kungs ir stāstījis, tas nav labi strādājis Spānijā. Mēs nevarējām uh, konkurēt. Uh, vairs kvalitātes uh, darba līguma dēļ. Pēc 30 gadiem darba vietas būs Ķīnā, pirktspējīgie Ķīnā un nabagie Eiropā. Nabadzība to nevēlamies, un uh, nabadzība ir tāda, pilsoņi nevar nopirkt mašīnu, dzīvokli, un tā ir kā čūska, kas uh, kož sev astē. Tādēļ tas ir uh, jāmaina. Un tagad par pasākumiem, atbildot uz uzdoto jautājumu. Nu, tas vienkārši nav tā, ka ekonomika kļūst spēcīgāka. Vairāk tiek investēts propagandā nekā citās lietās. 800 tūkstoši darba vietu tika, eh, nu, praktiski gandrīz miljonus tika izpostīts, un šīs darba vietas tika aizvietotas pēc tam ar daudz. Uh, sliktākas kvalitātes darba līgumiem. Nedrīkst aizmirst tos, kas ir izceļojuši aktīvo uh, darba. Vienmēr ja skaits ir samazinājies, tā ir neveiksme, tas, kas ir Spānija, tā ir tā kā laboratorija, lai uh, pārbaudītu to, ko grib darīt Eiropā. Ceru, ka tas tā nebūs. Būs vienmēr valsts, kurās var vēl lētāk ražot nekā Eiropā. Cilvēka nav o, uh, lieta, ko nopērkt un izmet. Ceru, ka Eiropas politika arī precīzāk paraudzīsies uz to, kas notiek Spānijā. Ja cilvēks uzskata par izmetamām lietām, un ja šeit politiķi tikai uh, raugās uz citiem rezultātiem, tad tas ir situācija darba tirgus reformas ir pārkāpušas uh, ilā noteikums, un tas ir kauns darba ministram manā valstī jebkurā citā valstī šo personu sūtīt mājās, bet eh, darba lietu ministre nepiedalās šādos kongresos, tādēļ viņi to nezina un tādēļ var eh, būt tikai pret šo darba tirkus reformu, jo tā ir izpostījusi līdzsvaru, kāds ir bijis starp darba devējiem, darba ņēmējiem. Nu, tagad eh, ir tikai situācija par labu vienai pusē attīstīsies, protams, prot darba devējiem. Es atbildēju uz izaicinājumiem, mēs esam sastādījuši plānu, arī Eiropas arotbiedrības savienība tāda ir izstrādājusi, mēs gribam parādīt, kā mēs Eiropas rūpniecību varam atgriezt pie labas darbības. Digitālā darba kārtība ir izaicinājums, kas ir uh, piederīgs šim jautājumam, ja tā netiks īstenot ar uh, darba ņēmēju iesaist, tad pazudīs 30-40% darba vieta Eiropā. Eiropai jābūt spējīgai konkurēt ar Āzijas tirgiem, ir jāaizsargā mūsu sasniegumu, brīvās tirdzniecības nolīgums ar ASV, arī pilsoņiem būtu jādod līdz ar lemšanas tiesības, tas ir tā kā trojas zirgs, visam būtu caurskatāmam ar nelielu uh, noteikumu skaitu un Eiropas pilsoņiem jābūt iesaistītiem. Paldies jums visiem par jūsu dalību šodien šajā seminārā. Diskusija bija ļoti interesanta. Tā bija tieši par jautājumiem, ar kuriem mēs strādājam šajā komitejā. Un Liels paldies jums no sirds! Paldies, ka atlicinājāt laiku, lai ierastos pie mums! Turpināsim. Nākamais darba kārtības punkts ir mikrofinansējums sociālajai iekļautībai. Tā ir doma viedokļu apmaiņa no revīzijas, ar revīzijas palātas pārstāvi un došu vispirms vārdu Ivanovas kundzei. Priecājos jūs redzēt. Jūs prezentēsiet mums uh, no informāciju un tad varēs uzdot jautājumus. Paldies! Es ļoti priecājos katru reizi, kad varu ierasties šajā komitejā. Es atceros diskusijas par ziņojumu par jaunatnes garantiju ziņojumu. Es domāju, ka ar mikrofinansējuma ziņojumu būs tāpat. Paldies par uzaicinājumu, iepazīstināt jūs ar, vai, lai varētu informēt jūs, vai mazie uzņēmēji saņem adekvātu finansējumu tikko šis ziņojums ir publiskots pirms vasaras atvaļinājumu. Pirmdien es to prezentēju budžeta komitejā. Liels paldies vēlreiz. Sākšu ar tādu vispārēju informāciju par jautājumu un tā svarīgumu. Mazie uzņēmumi, mikro uzņēmumi ir ļoti būtiski, jo tie veido uh, Tie, pie tiem piedara daudz jaunu uzņēmumu, pirmo reizi dibinātu uzņēmumu, un Eiropas Savienība piedāvā noteiktu finansiālu atbalstu, ja pietrūkst finansējuma. Finansējums lielākoties nāk no sociālā fonda, uh, Periodā no 7. līdz 15. gadam tiek piedāvāti granti vai cita veida finanšu instrumenti, ir iespēja ņemt kredītus un izmantot garantijas, cits uh, uh, finansējuma veids ir mikro finansējuma rīks mikro uzņēmumiem. Arī tas ļauj eh, saņemt kredītus un izmantot garantijas. 96 no 117 programmām tika izveidotas no 7. līdz 13. gadam dalību valstīs, tika izstrādāta virkne pasākumu, eh, arī pašnodarbinātības un jaundibināto uzņēmumu atbalstam, 2,4 miljārdi eiro ir kopējais finansējuma apjoms, un ESF finanšu instruments ir 680 miljoni eiro līdz 2013. gada beigām, un otrs finansējuma instruments paredzēja 203, un tik izmanto 203 miljoni eiro. Un kā jūs redzat, tie ir visai nozīmīgi skaitļi, tie, tas ir liels naudas apjoms, un mēs mēģinājām izanalizēt situāciju, cik efektīvi līdzekļi ir tikuši izmantoti. Mūsu audita nolūks bija izvērtēt, vai mikro uzņēmēju uh, vajadzības tiek pietiekami ņemts vērā šajā finanšu atbalsta schēmā. Mēs apmeklējām Vāciju, Grieķiju, Itāliju, Poliju un Rumāniju, piecas dalībvalstis, un skatījāmies, kā Eiropas Savienības fonda un EPMF instrumenta, kā šis finansējums tiek izmantots mazajos uzņēmumos. Mēs novērtējām arī to, cik pieejama ir informācija un arī kādi ir ieviešanas eh, izdevumi, izmaksas, jo arī tas ir izmaksu veids. Tas ir viens no svarīgākajiem elementiem visā šajā procedūrā. Un mēs, protams, um, runājām ar cilvēkiem, kuriem ir informācija, un centāmies saprast, ko var mācīties no šīs pieredzes. Mēs atklājām arī, protams, trūkumus un centīsimies informāciju prezentēt tā, lai trūkums varētu nākotnē novērst un skatījāmies, vai finanšu instrumentu izmantošana nāk par labu uzņēmumiem, vai līdzekļi ļauj īstenot uh, stratēģijas un izveidot riska pārvaldības sistēmas. Bija atklājām arī, ka informācijas pieejamība nevienmēr ir ideāla nevienmēr bija iespējams pilnībā izvērtēt, vai ESF sniedz atbilstošu atbalstu. Mēs raudzījāmies arī uz ieviešanas um, uh, izmaksu caurskatāmību, tas nevienmēr arī bija ideāli. Apmēram puse no jaunu dibinātajiem uzņēmumiem, tad to dibinātāji bija bijuši iepriekš bez darba, un kopumā mēs redzējām, ka finansējuma piešķiršana var tikt, bū, var, bū, varētu būt mērķtiecīgāka, un uh, novērtējums ir nepieciešams arī turpmāk. Balstoties uz mūsu uh, konstatācijām, mēs izstrādājām rekomendācijas, tieši attiecībā uz jomām, kur varētu veikt uzlabojumus, lai līdzekļu izlietojums būtu efektīvāks. Mūsu ieteikumi paredz um, sagatavot dalībvalstīm rīcības programmas tieši mikrouzņēmumu jomā. Komisijai ieteicām vairāk uh, saistīt finansējumu piešķiršanu ar riska pārvaldības sistēmām, un tāpat ieteicām komisijai dizainēt attiecīgos pasākumus tā, lai labumu gūtu bezdarbnieki un vismazāk pasargātās iedzīvotāju grupas. Un vēl nākamajam periodam mēs ieteicām uh, pētīt īstenošanas izmaksas, cik maksā implementēšana, lai tomēr būtu skaidrāka aina par to un varētu arī redzēt, kāda ir labā prakse, kam tas izdodas sevišķi, tad pārāk nepārtērēt līdzekļus. Un es ceru, ka mūsu ieteikumi ļaus turpmāk labāk izmantot finanšu līdzekļus. Tas ir īsumā viss, ko es gribētu teikt ievadā. Paldies! Paldies! Šulca kungs, lūdzu, jūs esat referents. Tagad varat um, kaut ko piebilst vai kaut ko jautāt. Lūdzu. Priekšādātā es labprāt Centīšos nepārvilkt laiku. Paldies! Vācu tulkojums bija 34 lapas, bet ne visu sapratu pilnībā, tāpēc uzdošu dažus jautājumus. Pirmais, mazliet brīnos, jūs salīdzināt ESF fondu un šo visai specifisko e, mikrofinansējumu EPMF instrumentu. Tas ir te tā kā vāciski saka, āboli tiek salīdzināti ar bumbieriem. Vāciešiem ir tāds teiciens. Operatīvās programmas tas nav tas pats kas, eh, e, jo līdzfinansējums ir ESF, bet otrajā gadījumā vairāk runa ir par kredītiem un garantijām. Vai jūs domājat, ka šāds salīdzinājums ir vietām? Bet kas man patika šajā ziņojumā, tas, ka administratīvās izmaksas ir tikai 0,5 līdz 0,7% no kopējā līdzekļu apjoma, bet sociālā fonda gadījumā uh, Tie ir apmēram 3,2%, tā ir diezgan liela atšķirība. Vēl man ir divi konkrēti jautājumi. Jūs sacījāt, ka viesojāties piecās valstīs, arī Vācijā tai starpā, bet Vācija mikrofinansējuma programmā vispār nepiedalās. Kāpēc jūs izvēlējāties tomēr Vāciju, nevis kādu valsti, kas tur piedalītos. Un vēl viens tāds komentārs, ja es pareizi saprotu šo ziņojumu, tad pārvaldības sistēmas no EPMF ir daudzas no tām ir paredzēts pārņemt arī ESF. Vai šeit, kā jūs domājat, ka tas ir iespējams, ka tādas pārvaldības sistēmas var tā vienkārši pārnest. Paldies! Es. Javieris Lopes, lūdzu. Muchas gracias. Nosotros también hemos estado leyendo y revisando con mucha. Paldies. Arī mēs esam iepazinušies ar šo ziņojumu. Esam ļoti uzmanīgi jūs uzklausījuši. Es uh, tiešām dziļi iepazinos ar mikro uzņēmumu analīzi, it īpaši ar finansējumu instrumentiem, kas ir pieejami. Jūs apmeklējāt piecas valstis. Atbilstoši esmu iepazinies ar informāciju, ko es tiek ļāvusi īpašajā ziņojumā. Viens jautājums par secinājumiem Jūs norādat uz to, ka nav uh, veikts ietekmes izvērtējums uh, pirms uh, finansējuma un nav aptverti uh, tie, kas gūst labumu un nav noskaidrots, kas nepieciešams, kā šīs problēmas varētu novērst, proti um, noskaidrot, kas nepieciešams arī ESF. Acīm redzot, um, nav izstrādājusi iepriekšējas stratēģijas, lai aptvertu tieši šo jomu. mums nav tādas konkrētas politikas, lai eh, izstātos no šādiem projektiem. Jūs teicāt, ka ir nozīmīgi piesaistīt privāto kapitālu. Eiropas sociālo fondu ESF kritizē. Tāpat EPMF mehānisms, acīm redzot, šajā ietverā ir iespējams iesaistīt privāto kapitālu. Un tas novada pie uh, kopējās situācijas uzlabošanas. Tas ir nozīmīgs, lai uzlabotu abas programmas. Un tāpat jūs norādījāt uz to, ka ir problemātiski šo kredītu izmantošanu izvērtēt, skatoties sabiedrisko situāciju. Taču šeit komitejā esam runājuši par šo kredītu sociālo, ekonomisko un finansējumu jomu. Šeit tiek runāts par to, ka nav informācijas par saņēmēju amata profiliem, kapitālu, iespējām un citu. Un šeit nav pietiekam daudz mm, informācijas un nezinām, cik tālu šie projekti ir ilgspējīgi. Tas būtu interesanti to apkopot. Būtu interesanti raugoties, kā sociāla ekonomiskā ziņā šie kredīti ietekmē situāciju. Mēs pat nezinām, kādi instrumenti ir parādījuši labākos rezultātus. Jūs paudāt savas šaubas, mēs to atbalstam un ceru, ka nākotnē strādāsim intensīvi. Ja revīzijas palāta visu to pārbauda, tad ir nozīmīgi saskaņot mūsu darbību šajās jomās. Paldies! Makintāras kundze. Ziņojums ir ļoti interesants. Esmu priecīga redzēt jūs atkal šeit, jo, manuprāt, lai saprastu, cik efektīvi tiek izmantots finansējums, un tas ir ļoti būtiski, lai naudas, nu, naudas tiešām būtu tiktu gūts maksimāls labums. Liels paldies! Mazliet es raizējos par to, ka jūs konstatējāt tik izteiktus trūkumus programmu izveidē un finansējuma tādā dizainā. To, ko jūs īpaši izcēlāt, bija tas, ka nav netiek pilnībā izsmeļoši izvērtēts nepiecieš, nepieciešamība pēc finansējuma. Būtībā mēs nenovērtējam, kas ir nepieciešams, bet mēģinam ar naudu tā kā robus vienkārši aizpildīt, cerot, ka būs rezultāts. Jūsu pirmais secinājums ir tas, ka dalībvalstīm vajadzētu labkārtīgi izvērtēt vajadzības. Mūs aicina vērt ietekmes, veikt ietekmes novērtējumu pirms mēs kaut ko sākām. Un tas ir saprotams. Mums jātiek skaidrībā par to, kas ir nepieciešams, lai varētu naudu tērēt tieši tur, kur tas ir vajadzīgs. Tas tā ir svarīga vēsts, ko izplatīt. Tāpat jūs sakāt, ka komisijai sociālā fonda finansējumu vajadzētu saistīt ar noteikumiem, proti dalību valstīm ir jāveido tādas stabilas riska pārvaldības sistēmas. Es to saprotu, bet vai tad mums nav šāda mehānisma? Varbūt jūs varat to komentēt. Un vēl trešais ieteikums. Tajā ir runa par, par to, ka uh, no finansējuma labums ir jāgūst um, vismazāk pasargātajām iedzīvotāju grupām un bezdarbniekiem. Um, mums ir jāraugās uz iespējām cilvēkiem pašiem radīt sev darba vietu un atbalsta pasākumi ir jāveido tā, lai mikro uzņēmumu dibinātāji, lai viņiem, viņi vispār uzdrošinātos, lai viņiem būtu idejas, lai viņiem būtu drosme kaut ko darīt, lai vairs nebūtu jābūt bezdarbniekam. Es to vērtēju ļoti pozitīvi. Tas arī, protams, ir cieši saistīts ar vajadzību izvērtēšanu. Paldies! Paldies, Diabalovas kundze! Uh, I, I, sure or... Es uh, nezinu, vai vienmēr ir uh, interesanti redzēt uh, vienu un paskatīties uz vienu un to pašu ziņojumu no dažādiem rakursiem, jo dažādiem kolēģiem un dažādās komitejās strādāja arī citā, mēs izskatījām šo ziņojumu. Un budžeta kontrolas komitejā jau izteica savu viedokli, bet tagad vēlētos paraudzīties uz šo budžetu no cita rakursa. Protams, mikrofinansēšana ir ļoti svarīga un tai ir jāpievērš pietiekam uzmanība, tāpēc esmu priecīga, ka jūs, Ivanovs kundze, esat eh, ieradusies šeit, lai runātu par tādām tehnikālijām šajā mikrofinansēšanas sociālajai iekļautībai. Ja mēs eh, skaidri apzināmies mikro uzņēmumu vajadzības, Šajā ziņojumā parādās dažas no tām, bet ne visas, tāpēc, eh, manuprāt, ir ļoti svarīgi apzināties visas mikro uzņēmumu vajadzības jo tikai zinot priekšnoteikumus, mēs varam tālāk strādāt pie tā, kā izveidot eh, sociālo, eh, kā izveidot dažādas finansējumus, vai tas būtu Eiropas sociālais fonds vai citi. Šulc kungs jau to pieminēja. Jā, šķiet, ka mēs esam salikuši vienā mm, katlā visu un salīdzinām, kā jau vācieši saka, burkāns ar kartupeļiem. Bet eh, vai tad tiešām Eiropas revīzijas palātai ir viens un tas pats eh, skatījums, bet tā ir mūsu politiskā prioritāte? Kam šeit pietrūkst? un to varbūt jūs vēlējāties pieminēt, sinerģija. Mums ir jāroda sinerģija starp dažādajiem pieejamajiem instrumentiem, un tikai tad eh, būs šo sinerģiju rezultāts. Cits aspekts. Pirmdien Eiropas revīzijas palātā jau skaidroja, ka man nav tā saucamais mikro uzņēmumu izdzīvošanas reitings pēc noteikta dzīves perioda. Vai mikro uzņēmumi ir spējīgi izdzīvot, vai tie nes peļņu, vai tie ir ilgtspējīgi. Es vēlētos to tā kā pielikt pie eh, kritērijiem. Un pēdējais Ivanovs kundze vakar jau klausījās eh, lielajā konferencē par budžetu, ko organizēja Eiropas komisija. Tā tad eh, pozitīvu piemēru. Man jūsu ziņojumā pietrūksta parauga prakses piemēru, jo tieši šādi momenti būtu ļoti veiksmīgi tālākai projektu izvērtēšanai. Mums ir jāpamaina arī e, komunikācijas metodas. Un visbeidzot, es pat nezinu, vai atbildētājiem būtu jābūt Eiropas revīzijas palātai, varbūt drīzāk komisijai. Tātad finanšu instrumentu pielietojums Eiropas sociālajā Eiropas sociālā fonda finansē, finansējuma izmantojums e, nav viegls jo, protams, jo es strādāšu pie 14. gada budžeta izpildes apstiprināšanas, un Eiropas revīzijas palātas atskaita arī būs daļa no šī budžeta apstiprināšanas procedūras. Thank you all. Then... Paldies. Tiem bija daudzi jautājumi. Es ceru, ka jūs varat atbildēt. Lūdzu, varat atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Paldies visiem deputātiem par uzdotajiem jautājumiem un sniegtajiem komentāriem. Mikro uzņēmēji, mikro uzņēmumi, to tie veido 90% no uzņēmumiem vispār uh, Eiropas Savienībā. Tie ir uzņēmumi, kuros ir mazāk nekā desmit darbinieku. Un skatoties uz kopējo apjomu un uzņēmumu skaitu, tos var definēt kā mikro uzņēmumus. Un uh, labās ziņas, atbildot Jabalovas kundzei, nu, To nevar varbūt tā, tas neduras acīs uzreiz, bet uh, iepazīstoties ar situāciju, mēs varam teikt, ka Eiropas uh, mikro uzņēmējiem ir izredzes, labas izredzes tikt pie finansējuma no Eiropas Savienības. Jautājums ir, vai tas notiek ideāli, jādomā, ka nē, daudz vēl ir jādara lai tomēr šis finansējums tiktu izmantots tā efektīvāk. Un meklējot konkrētas atbildes uz jūsu jautājumiem, Šulces kungs var teikt sekojošo. Jūs pacēlāt ļoti svarīgu lietu, par to bija runa arī pirmdien budžeta komitejā atšķirības starp ESF un e, mikrofinansējuma instrumentu. Protams, tas nav, tās nav salīdzināmas lietas. E, šķiet, nu, varētu rasties iespējas no šī ziņojuma, ka mēs tā kā mēģinam salīdzināt šos š, divus finansējumu avotus, it kā tie būtu vienlīdzīgi, bet tā nav. Uh, Mēs uh, analizējām katru no šiem instrumentiem atsevišķi. Tie abi vienkārši kopīgs tiem ir tas, ka tie ir finansējuma avota mikro uzņēmumiem. Un tiem ir vienāds mērķis tas ir tā finansējuma sniegšana mikro uzņēmumiem, un šis tas līdzīgs viņiem ir gan koncepcijā, gan struktūrā, piemēram, par uh, finansējuma atkārtotu vai izmantošanu vai līdzekļu pārvietošanu. Bet te, protams, jāskatās, kādas ir konkrētās vajadzības konkrētā valstī, konkrētam uzņēmumam. Vienā gadījumā vispiemērotākais var būt kredīts, citā vietā ESF finansējums. Vienkārši no izmaksu viedokļa varētu rasties iespējas, ka mēs tā kā liekam vienādības zīmes starp šiem, bet tā nav. Mēs mēģinājām ilustrēt kopīgo ainu, parādīt, kāda ir kopējā aina, mikro uzņēmumu finansējuma jomā. Tāpat par to, kā mēs izvēlējāmies dalībvalstis. Šis ziņojums, kā jūs zināt, tas ir tāds īpašs ziņojums un parasti tiek analizēta situācija četrās līdz sešās valstīs auditori. Šajā gadījumā bija Grieķijā, Itālijā, Vācijā, Polijā. Kāpēc? Tāpēc, ka uh, vairākas no šīm valstīm saņēma vislielāko finansējumu, 76% no kopīgā, kopējā apjoma, Rumānija un Grieķija nav valsts, kas izceļas ar lielāko uh, apjomu, bet Rumānija ir valsts, kas visvairāk izmanto šo otro mikrofinansēšanas instrumentu, nevis sociālo fondu. Nu, centāmies iepazīties ar dažādām dalību valstīm un tāpat uh, uh, tika veikts pētījums, kurā tika izpētītas 18 valstis. Un saņēmām arī uh, visai ļoti daudz atbilžu aptaujām par finansējumu iespējām. Vairāk no jums runāja arī par to, ka programmu dizainam ir jābūt atbilstošam, lai finansējums neietu nepareizā virzienā, lai panāktu labus rezultātus. Koncepcijai ir jābūt pareizai, tāpēc uh, vajadzību novērtējums, kā es jau sacīju, to apgrūtina informācijas trūkums, arī uzņēmumu izdzīvošanas um, uh, proporcija vai uh, daļa šeit ir viena no indikatoriem vai kritērijiem, kas apliecina to, cik, nu, cik efektīvs ir, cik vajadzīgs ir bijis projekts, kas ir ticis īstenots. Tas viss ir saistīts arī ar, protams, programmu efektivitāti, kā sacīja Makintāras kundze. Jo mēs meklējam atbildi ne tikai uz jautājumu, vai nauda ir iztērēta, bet gan uh, vai nauda ir iztērēta pareizi, tieši tur, kur tas ir vajadzīgs. Un mēs atkal atgriežamies pie vajadzību izvērtēšanas. Lielāko, lielākajā daļā gadījumu komisija pozitīvi novērtēja izvērtējumu, vajadzību izvērtējumu. Bet viens ieteikums nosaka, ka komisijai vajadzētu, komisija ir agrāk šādu pētījumu veikusi, bet tas ir jāaktualizē, lai būtu jauna informācija, lai būtu aktuāla informācija par finansējumu saņēmējiem un lai varētu atspoguļot arī labo praksi un apmaiņu ar to. Un laba jau skundze pareizi pieminēja sinerģiju, kas ir ļoti būtiska, izmantojot šos abus instrumentus. Es tagad skatos, kādi varētu būt pozitīvie piemēri, ko vēlējās Glabajovas kundze. 15. lapusē otrais, otrā tabulā vai attēlā var redzēt, ka ticis veikts pētījums par vajadzību novērtējumu piemēram, banku pakalpojumu sniegšanā mikro uzņēmējiem. Nu, varbūt tas nav tas, ko jūs gaidījāt. Cits labs piemērs, runājot par ieviešanas izmaksām. Uh, um, 2011. gadā komisija veica pētījumu, izvēloties sešas dalībvalstis un salīdzināja izmaksas, samērojot tās ar projektos izmantoto līdzekļu apjomu. Tā ir informācija, kas ir svarīga arī lēmumu pieņēmējiem, veicina caurskatāmību un tā tālāk. Es būtu ļoti priecīga, ja būtu vairāk pozitīvu piemēru, bet varu jums apliecināt, ka salīdzinot ar agrākiem ziņojumiem, mēs vienmēr cenšamies raudzīties uz pozitīvo un nemālējam visu melnās krāsās. Paldies! Thank you, Madam. Paldies, Dabalovs kundze. Jā, es tikai vēlējos piebilst vēl vienu momentu. Mēs esam četri deputāti, pārstāvam četras politiskās grupas, bet ko vēlējos pateikt? Es esmu budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētāja vietniece un uh, Nav bieži, kad Eiropas revīzijas palāca locekle viesojas tik tehniskas dabas komitejā kā mūsējā. Paldies jums, Ivanums kundze! Un es, kā kontu komitejas deputāti, vēlējos pateikt, ka no mūsu uh, viedokļa raugoties, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs uh, veidojam viedokļu apmaiņu arī par tik tehniskiem failiem. Tiksimies lūdzu biežāk, jo ir tik ļoti daudz specifisku atskaišu un ziņojumu. Mēs e, vēlēsimies organizēt arī uzklausīšanas par 2014. gada budžeta izpildi. Un, protams, ka mums ir jārunā arī par Eiropas Savienības naudas izmantošanu nodarbinātības un sociālajā sfērā. Paldies jums, priekšstādātais kundze, par to, ka, organi, ka uzlūdzāt Ivanovs kundze. Ivanovs kundze, jā, paldies, ka uzaicinājāt mani jo arī revīzijas palātai, arī mums ir ļoti svarīgi tikties ar deputātiem. Un, eh, protams, eh, es vēlētos jūs iepazīstināt vai tā kā pamudināt izlasīt arī nu, mm, jauniešu nodarbinātības schēmu ziņojumu, un eh, pavisam drīz jau tuvākajos mēnešos mēs publicēsim šo ziņojumu par jauniešu aktivitātēm, un mēs jau esam uzsākuši darbu pie jauniešu garantijas divi kurā mēs eh, raudzīsimies uz to, kā tiek izpildīta jauniešu garantija dalība valstīs. Un, ja vien man uzaicināsiet, es vienmēr atbraukšu. Paldies, eh, paldies par ļoti auglīgajām diskusijām, paldies, ka mani uzņēmāt, paldies, priekšsēdētāji, paldies. Un mēs eh, tad jūs jau uzaicinam jūs prezentēt eh, jūsu nākamo sagatavoto ziņo, revīzijas palāca nākamo sagatavoto ziņojumu, tad esam sarunājuši. Bet vēlētos dot vārdu arī komisijas pārstāvim lūdzu. Coordinating. Es eh, vēlētos pateikt, arī pateikties par to, ka um, revīzijas palāca locekli ir ieradusies un paldies par jūsu profesionālo prezentāciju. Uh, Un kā jau Ivanovs kundze teica, ehm, revīzijas palāta eh, komisija burtiski apbēr ar ziņojumiem, un vienlaicīgi jūsu darbs ir ļoti augstu vērtējams, jo patiesībā komisija kā lēmuma pieņēmējs, protams, ka ņem vērā jūsu revīzijas palāta teikto. Par mikrofinansēšanu par šo ziņojumu. No komisijas puses vēlējos uzsvērt vienu momentu, kurš šeit neizskanēja. Un e, tas ir atkārtots izvērtējums, kā tiek pildīti revīzijas palāca ieteikumi. Īpaši trīs ieteikumi, kurus e, uzskatu par iespējama uzlabojuma avotiem īpaši mikrofinansējumā, un vēl vēlētos vērst jūsu uzmanību uz to, ka jaunais regulatūrais ietvars par 14.20. gada finanšu daudzgadu plānu. E, revīzijas palāta to vēl nav tā kā izvērtē, izvērtījusi. Jūs te pagaidām skatāties uz 7.13. gada daudzgadu finanšu plānu. Un eh, jūs jau nākat eh, klajā ar vairākiem uzlabojumiem, ko dalību valstīm vajadzētu darīt, ko vajadzētu darīt starpniekiem un lab, galējā labuma, galējā finansējuma guvējiem. Un šajās rekomendācijās tiešām ir ļoti daudz laba. Tāpēc es eh, vēlreiz vēlējos pateikt, ka lielā mērā revīzijas palātas analizējums mums nenāk kā pārsteigums. Un raugoties uz iepriekšējo finanšu instrumentu izvērtējumu un uz iepriekšējo regulatoru ietvaru, mēs jau esam no komisijas puses nākuši klajā ar ideju, kā uzlabot regulatoro darbu. Tāpēc eh, es tiešām ceru, ka 2022. gadā revīzijas palāta būs savos vārdos tāda daudzinošāka un e, uzteiks mūsu darbu ne tikai vispār par e, fondu izmantojumu, bet arī par mikrofinansējumu izmantojumu. Un visbeidzot, varbūt īsumā atbildēšu uz Dabajovas kundzes uzdoto jautājumu par to, vai nevajadzētu kādas sviras Revīzijas palāta jau ir uzsvērus, uzsvērus, ka dažādi instrumenti darbojās dažādi spēcīgi un ESF e mikrofinansēšanas instrumenti ir varbūt zemākas, zemākas sviras nekā MFF. Un e, šis e, zemais ESF finansējuma rādītājs ir ļoti objektīvs, tāpēc, ka mikrokredīti bieži vien tiek izmantoti, lai no vienas puses palīdzētu vislielākajā riska zonā esošajiem, un no otras puses izveidot tirgu tādiem kredītiem, kuri vēl nav attīstīti. Un šī abi faktori kopā dod to, ka investīcijas šādās jomās ir uh, riskantākas, tirgus ir mazāk attīstīts, un tas ir mazāk interesanti papildus privātā kapitāla piesaistēji. Un tas savukārt eh, šo instrumentu izmantošanu neļauj tā pilnībā mm, izmantot. Bet piekrītu, ka šāda veida finanšu instrumentu izmantošana, lai palīdzētu vislielākajā riska grupā esošajiem. Tas ir būtiski, un mums varbūt nevajag raudzīties uz finansējumu neizmantojumu tikai no viena skatu punkta. Un es nedomāju, ka finanšu instrumenti būs savu veidu zāles pret visu, un iespējams, ka finansējumu vajadzētu varbūt eh, tā pieskaņot tiem, kuriem tas arī ir domāts. Bet ar to arī beigšu, un paldies visiem par ļoti interesantajām debatēm. Prieksēdētāji, paldies! Tiešām! Jautājums, ko mums bieži uzdod mūsu vēlētāji. Ko jūs dariet ar naudu? Vai nauda tiek izmantota pareizajā veidā? Un e, kāds ir jūsu pieņemto lēmumu, kāda ir jūsu pieņemto lēmumu ietekme uz naudu? Tāpēc eh, mums eh, ļoti svarīgi ir izmantot iespēju runāt par jūsu atradnēm. Tā tad, jā, tiksimies vēl un tiksimies biežāk, lai mēs konkrēti jau varam atbildēt mūsu vēlētājiem. Paldies Ivanums kundzei, paldies komisijas pārstāvjiem un Mēs sākām deviņos, esam pabeiguši šās dienas abas sēdes un tiekamies nākamreiz 12. oktobrī. 12. un 13. oktobrī ir mūsu nākamās komitejas sēdes. Paldies, jauka vakar visiem!